Good morning, colleagues. If there are no objections to the agenda, it is adopted. Um, and on linguistic profile... Labrīt. Nu, šodien mums nebūs tulkojumu horvātu, maltu un gēļu valodās. Un arī dzen rīčajās valodās tulkojuma nebūs. Un saskaņā ar uh, 205. pantu, koordinātoru atsauksmi un uh, koordinātoru ieteikumu apstiprināšana, tad uh, attīstības komitejas ziņojums ES Āfrikas eh, stratēģija, un mēs atbalstām šo te rekomendāciju. Tālāk mums ir 12. arī elektroniskais balsojums. Tā tas pašlaik izskatās. Tā kā lūdzu sagatavojiet balsošanas kārtītes uz šo brīdi. Un ja viss ir gatavi, tad arī varam sākt ar trešo darbu kārtības punktu. Un kolēģi, šodien mēs sveicām Andru Seišela kungu, eh, kas ir atbildīgs par sadarbspēju un ES prioritātiem noziedzības apkarošanas jomā pēdējos sešus mēnešus. Maltas prezidentūra ir bijusi, prez, uh, Malta ir bijusi prezidējošā valsts. 24. aprīlī Lībi komiteja saņēma um, eh, rakstīsku Eiropol direktora uh, parakstītu uh, smago noziegumu eh, bīstamības eh, novērtējumu ziņojumu. Un eh, šis politikas cikls ir saistīts ar stratēģiskiem mērķiem ciņai pret organizēto noziedzību un smago noziedzību. 18. maijā, maijā tika pieņemtas jaunās cīņas pret noziedzību prioritātes Eiropā. Un arī par šo uh, tēmu Seišelkungs mūs e, iepazīstinās. 28. maijā Kinga kungs prezentēja galīgo augsta līmeņa ekspertu grupas ziņojumu par, i, e, par sadarbspēju un pret terorisma koordinators un Eiropas datu uzraugs e, visi prezentēja savus paziņojumus šajā pašā sanāksmē. Šodien mēs varēsim dzirdēt kozī priekšsēdētāju izklāstu par šo svarīgo tēmu, un tāpēc es aicināšu uh, eh, Seišelu kungu. Jūs esat ļoti laipni aicināts, un labrīt. Labrīt visiem, paldies priekšsēdētāji, paldies par ievadu, un cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Jā, man tā tiešām ir liela privilēģija, ka varu jūs eh, informēt, kā Kozī priekšsēdētājs jūs eh, sveikt par šīs eh, komitejas darba norisēm. Pēdējo sešu mēneši ir bijuši ārkārtīgi interesanti. Šis bija ļoti interesants periods manai valstī un arī man pašam Un man ir prieks, ka mēs esam panākuši progresu eh, ļoti eh, daudzos failos. Kā jūs zināt, tad eh, Kozī sastāvā ietilpst augstākās amatpersonas no dalībvalstīm, kas ir direktoru vai ģenerāldirektoru līmenī, kas ir atbildīgi par jautājumiem, kas ir saistīti ar iekšējo drošību. Un atsevišķi dokumentus izskatot, mūsu uh, eh, sanāksmes apmeklē arī eh, Eiropol, Eurojust, uh, eh, EU Līza, Frontex, uh, CEPOL, kā arī um, ārējās darbības dienesta pārstāvi. Savā uzstāšanās uh, reizē šodien fokusēšos uz diviem dokumentiem. Pirmkārt, informācijas apmaiņa par sadarbspēju un ES politikas ciklu. Viena no svarīgākajām aktivitātēm mūsu prezidentūras laikā bija darbs, lai nodrošinātu labāku informācijas apmaiņu. Kozī darbojas divos aspektos šajā jomā. Vispirms, Kozī atbild par ceļu kartas īstenošanu lai uzlabotu un stiprinātu informācijas aprit un pārvaldi, ieskaitot sadarbspējas risinājums iekšlietu un tieslietu jomās, kuras atbalstīja uh, padome pirms gada un vēlāk arī Nīderlandes prezidentūra. Un kā jūs droši vien zināt, tad e, ceļu karte sastāv no 50 darbībām, kas ir vērstas uz to, lai visa būtiskākā informācijas apmaiņa notei, notiktu starp uh, dalību valstīm, ES aģentūrām, un līdz ar to datu bāzes uh, tiek atbilstoši papildinātas, lai praktiķiem uz vietām būtu pieejama tā informācija, kas viņiem ir nepieciešama. Mūsu prezidentūras laikā mēs sagatavojām arī otro īstenošanas ziņojumu ceļu kartei. Un mēs jau šobrīd redzām progresu virknē darbību, īpaši, kas attiec uz informācijas apmaiņu un dažādu informācijas sistēmu izmantošanu. Piemēram, jautājumu skaits vēršanās pēc informācijas ir gandrīz dubultojies eh, kopš eh, tāda laika posmā no 2015. līdz 2016. gadam. Un kopā ir apmēram pusmiljons informācijas pieprasījumu 15. gadā un gandrīz divreiz vairāk 2016. Šengens informācijas sistēma izmantošana arī dzen pieaug. Un brīdinājumu par noteiktām personām un paziņojumu par uh, kriminālu pārkāpumiem ir uh, pieaudzis līdz 16 tūkstošiem no, no 16 tūkstošiem 15. E, gadā līdz 24 tūkstošiem, uh, un tur ir vairāk par. The operation are from connection operacionālās uh, saistības uh, tiks, tiek veidotas, un šobrīd es varu teikt, ka ir 23 dalību valstis, kuras ir pievienojušās informācijas uh, eh, DNA apmaiņai, un 22 valstis, kas apmainās ar pirkstu nospiedumu un automašīnu reģistrācijas datu informāciju. Dalību valstis ievērojami ir uh, palielinājušas eh, datu apmaiņu ar Interpolu datubāzi par zaktiem un nozaudētiem dokumentiem, kas tiek saukta par SSTD. Un arī tām datubāzēm, kurās ir informācija par ārvalstu teroristu kaujiniekiem. 2017. gadā šī tendence turpinās un Informācijas meklēšanas eh, gadījumu skaits ir pieaudzis gandrīz eh, divkārt, salīdzinām ar 15. gadu. Un šogad vien jau ir izmantots vairāk šo te uh, apmaiņas formātu uh, nekā visā 16. gadā kopumā. Informācijas pārvaldības joma ir saistīta ar ES informācijas sistēmu sadarbspēju e, robežu pārvaldībai, drošībai un migrācijai. Mūsu prezidentūras laikā mēs esam cieši sekojuši e, diskusijām augstākā līmeņa ekspertu grupās par IT sistēmām un sadarbspēju, e, un šo grupu ir izveidojusi komisija. Un tas ir iespējamais veids, kā virzīties uz priekšu. Un balstoties uz šādu pamata, uh, Padoma 8. jūnija sanāksmē pieņēma secinājums, ņemot vērā augsts līmeņa ekspertu grupas rekomendācijas par uh, pilnīgas sadarbspējas panākšanu. Un nu, šajā padomas sanāksmē vairākas delegācijas uzsvēra, ka virzību uz priekšu sadarbspējas jomā ir ārkārtīgi, uh, ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm. One of the commitments of the councils set out. Padoms secinājums, eh, secinājumos viens no secinājumiem ir vēlme turpināt augstlīmeņa grupas darbību attiecīgā padomas formātā un sniegt eh, stratēģisku uh, eh, virzību kozī ietvaros. Un vakardien kozīs sanāksmē tika apspriests priekšlikums no Igaunijas prezidentūras puses e, izveidot e, prezidentūras e, formāta diskusijas par sadarbspēju un Eiropas formācijas sistēmām iekšlietu un tieslietu jomā. Un faktiski mēs arī panācām vienošanos šajā jautājumā. Prezidentūras draugu grupa īpaši koncentrēsies uz trīs uzdevumiem. Pirmais no tiem - apspriest ietekmes izvērtējumu dažādiem sadarbspējas aspektiem, ņemot vērā komisijas sagatavošanas darbu, aktualizējot ceļu karti un izdarotajās grozījumus tur, kur tas ir nepieciešams, lai tas būtu patiešām ērti lietojams rīks, lai varētu sniegt eh, norādes dažādām aktivitātēm šajā jomā. Tas notiks eh, Kozī strateģiskā vadībā. Turpinot darboties šajā jomā. Un tagad es eh, nu, esmu nonācis pie savas runas otra svarīgākā punkta, kas ir ES politikas cikls. Es varu teikt, ka 2017. Eh, gads ir bijis pilns izaicinājumiem politikas ciklam. Un, ja mēs uzdodam jautājumu, kāpēc, tad laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam šis posms beigsies šī gada decembrī. Un tāpat laikā mums ir jāsāk sagatavošanās jaunajam ciklam, eh, kas eh, būs vai ilgs no 2018. līdz 2021. gadam. Un eh, atgādinot to, kas ir politikas cikls, Tas faktiski ir tā, tā ir metodoloģija, kas izvērtē prioritātes cīņā pret organizēto noziedzību un smagiem starptautiskiem noziegumiem, kurus vada izlūku un analītiskās informācijas apmaiņa. Tas notiek daudz gadu griezumā, un ik reizi tā um, sēdz četru gadu periodu. Un tad, kad šīs prioritātes ir e, identificētas, balstoties uz analītisko informāciju, tiek veikts riska izvērtējums Eiropas Savienībā. Jūs droši vien esat dzirdējuši saīsinājumu SOKTA. E, tas ir ziņojums, e, ko izstrādā Eiropola. Tas notiek padomas vadībā, un Pēc tam, kad ir izvirzītas šīs prioritātes, sāks darbs eh, pie rīcības plāniem, tā saucamajiem operatīviem rīcības plāniem, un cikla beigās notiek izvērtēšana. Un ir derīgi atzīmēt, ka attiecībā uz 2014.-17. gada politikas ciklu tika veikts eh, izvērtējums, ko veic neatkarīgs eh, izvērtētājs. To izvēlējās komisija pagājušā gada otrajā pusgadā, un rezultāti tika prezentēti Kozī šī gada februārī. Mēs e, šī izvērtējuma secinājums esam izmantojuši, lai izstrādātu Eiropas politikas e, jauno ciklu, uh, laika posmam no 2018. līdz 2021. gadam, lai to padarītu efektīvāku, saskaņotāku un arī vieglāku. Vieglāku tādēļ, ka mums ir izdevies samazināt iesniedzamo ziņojumu skaitu un dažādu prioritāšu driveri tagad ir Eh, viņiem tiek prasīts izstrādāt ne, mazāku ziņojumu skaitu. Citas izmaiņas, kādas ir notikušas Eiropolā. Eiropols sagatavos eh, no 20. līdz 19. gadam izvērtējumu par iespējamiem jauniem draudiem. Tas, protams, nenozīmē, ka iepriekšējā politikas eh, cikls nebūtu bijis veiksmīgs. Taču iemesliem, kurus es minēju, Tas bija ļoti veiksmīgs. Mēs esam redzējuši ļoti atsološus rezultātus ar uh, pilnīgi operatīvām, eh, operatīvām darbībām, arestiem, uh, nelikumīgu um, narkotiku izņemšanu, uh, cilvēku kontrabandistu arestiem, piemēram, kopīgo uh, darbības dienu laikā 2016. gadā kas ir daļa no ēst politikas cikla. 5590 tūkstoši vienību, kas sastāv uh, no uh, cilvēkiem un uh, transporta līdzekļiem, tik pārbaudīti, tik arestēti 590 tūkstoši kontrabandas upuru, 745 transporta līdzekļi ne, nelikumīgās laivas tika uh, izņemtas. Jaunais Eiropas politisks cikls uh, tika pieņemts padomē 27. un 28. martā šajā gadā. Nu, un, protams, ka šāds rezultāts uh, sniedz lielu gandarījumu. E, draudu izvērtējums ir arī svarīga cikla daļa, un 9. martā šajā gadā Eiropol ir nācis klajā ar organizētās noziedzības un terora draudu riska uh, novērtējumu, tā saucamo SOKTA uh, Tur ir identificēts vairāk kā 5000 kriminālu grupējumu, kas darbojas starptautiskā līmenī un pašlaik atrodas izmeklēšanā Eiropas Savienībā. Eh, kriminālie tirgi kļūst arvien sarežģītāki un arvien dinamiskāki. ESOKT ir bijis par pamatu, lai identificētu Eiropas Savienības prioritātes cīnīties pret smagiem un organizētiem noziegumiem. Faktiski tas ir otrais solis politikas ciklā. Mēs esam apsprieduši sokta prioritātes vairākās sanāksmēs un esam ņēmuši vērā darba, um, dalībvalstu komentārus, kā arī komisijas un aģentūru ieteikumus, piemēram, komisijas 16. progresa ziņojums par drošības jautājumiem. Soktā uh, Eh, Eiropola ieteica astoņas galvenās prioritātes, eh, lai varētu vērsties pret visbīstamākajām eh, smagās noziedzības izpausmēm. Piecas konkrētās prioritātes un trīs šķērs prioritātes. Piecas specifiskās prioritātes nozieguma draudi ir kibernoziegumi Eh, narkotiku ražošana, izplatīšana un tirgošana, migrantu kontrabanda un organizētā īpašu, organizētie īpašuma nozieguma un cilvēku tirzniecība. Un trīs šķērs prioritātes - kriminālo darbību finansēšana, naudas atmazgāšana, dokumentu vilstošana Un visbeidzot izniecība ar uh, nelegālām precēm un pakalpojumiem. Šo prioritāšu apspriešanas laikā prezidentūras mērķis bija vienmēr izvirzīt ieru, tikai ierobežotu skaitu prioritāšu Eiropas Savienībā, lai eh, politikas risinājumi būtu izpildāmi jo tas lielā mērā ir arī atkarīgs no dalībvalstu resursiem. Mēs esam uh, tieši balstoties šiem principiem identificējuši prioritātes. Uh, Iepriekšējā politikas ciklā mums to bija vairāk, tās bija dēviņas. Kibernoziegumi, narkotikas un īpaši kanābis, kokaīns, heroīns, sintetikās narkotikas un jaunās psihoaktīvās vielas, uh, nelegālā migrācija, organizētā noziedzība īpašumu jomā, cilvēktirzniecība, Eiropas Savienības, krāpšana ar Eiropas Savienības fondiem, šaujamieroči, nelikumīgu atkritumu, uh, kontrabanda, naudas atmazgāšana un visbeidzot arī dokumentu viltošana. Un lielākā daļa no šīm prioritātēm ir tāds prioritāšu turpinājums, kas atspoguļojās iepriekšējo politikas ciklā, bet ko mēs varam redz, redzēt? Jauna, jauno prioritāšu vidū ir arī e, vīdes noziegumi, kas tika identificēti kā pieaugošs drauds jau iepriekšējā ciklā, un arī e, krāpšana un e, noziedzības finansēšana. Viltotās preces vairs nebūs atsevišķa prioritāte, taču tā ir tiks pievērsta īpaša uzmanība, izstrādājot strateģiskos mērķus. Sekojot eh, šo prioritāšu apstiprināšanai, mēs esam sākuši diskusijas kozī, lai identificētu tās dalību valstis, kurām ir vēlme darboties un iespējams arī vadīt eh, operāciju, lai sasniegtu šos mērķus un lai vadītu operatīvās darbības. Process gandrīz ir noslēdzies, taču tas joprojām turpinās. Un vakar mēs apspriedām to mūsu sanāksmē, jo tā ir laba zīme. Ir arvien vairāk valstu, kuras ir gatavas uzņemties eh, vadību, un to skaits ir pat lielāks, kā mēs sagaidījām. Un šie jautājumi jāapspriež tuvākajās dienās, respektīvi līdz šīs nedēļas beigām. Es varu uh, informēt jūs arī, ka nākamajā nedēļā, un tas notiks 26. jūnijā, komisija uzņems uh, komisija stādīs priekšā daudz eh, gadu eh, darba plānu un notiks seminārs, lai ar to iepazīstinātu ar 16 eh, pamatmērķiem politikas ciklā 2018. 2021. gadam. Un visbeidzot, ir ļoti daudz citu tēmu, kas ir tikušas apspriestas kozī Un, ja jūs man atļausiet, es ļoti īsi minēšu divas tēmas, kuras mēs turpinā, kuras turpinās eh, arī eh, jaunā pre, nākamā prezidentūra. Komisijas izvērtējums par ēs drošības politiku. Eh, parlamentam jau ir drošības dialogi ar komisiju. Kozīm mēs esam apsvieduši komisijas aptaujas anketu. Uh, un dalība valstis ir atbildējuši šīs anketas jautājumiem. Un komisārs Kings ir apmeklējis arī eh, neformālo kosmosa sanāksmu Maltā un uh, prezentējis jau uh, pirmos rezultātus. Un uh, galīgie rezultāti cerams, ka nākamnedēļ tiks publicēti un notika arī sākotnēja viedokļa apmaiņa par iekšējās drošības stratēģijas pārskatīšanu aprīlī, un šīs diskusijas turpinās un turpināsies arī Gaunijas prezidentūras laikā. Komisijas vispārējā izvērtējuma rezultātā mums, protams, būs labs pamats diskusiju turpināšanai. Priekšsēdētāji, es biju ļoti varbūt īsi, bet eh, varbūt nedaudz eh, runāju garāk nekā eh, man bija paredzēts, bet Esmu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas varētu izskanēt. Tā kā paldies, ka man tika dot šī iespēja uh, piedalīties šies komitejas darbā. Paldies, Seišel kungs, un tagad uzklausīsim mūsu deputātu jautājumus. Vispirms jautājumu uzdos deputāts Kojoģu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par jūsu izklāstu. Tā ir sagatavota dažus mēnešus pēc ziņojums eh, apstiprināšanas, un tas ir būtisks jautājums, ņemot vērā vēl vienu terorisma uz gadījumu, kas notika Briselē. Ļoti labi, ka ziņojumā ir norādīta labāk vajadzību labāk izmantot Schengenes informācijas sistēmu. Tas ir būtiski attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem un ir labāk jāizmanto SIS un labāk jākontrolē. Tāpat arī jānodrošina informācijas piekļuvis caur Eiropas Savienībā un Esam pārliecināts, ka Kozi atbalstīs labāku esošo informācijas sistēmu izmantošanu nevi, un nevis jaunu sistēmu veidošanu. Vai jūs to varat apstiprināt? Katrā gadījumā mēs eh, uzlabojamies, mēs varēsim tādā gadījumā labāk runāt par eh, interoperabilitāti un konstatēt, kādi trūkumi ir mūsu stratēģijā. E, kādu darbu Kozī ir paveicis šajā sakarā, ja tāds ir paveikts? Tāpat jūs runājāt un citēju stiprināta Schengenas ietvara piemērošana. Ko jūs ar to konkrēti domājat? Vai tas attiecas uz uh, drošības misijām eh, un pētījumiem, un kāds ir komisijas pētījuma rezultāts. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Sipēla. Paldies par šo prezentāciju. Es vēlētos koncentrēties uz pieaugošo sadarbību un informācijas apmaiņu. Parlaments ļoti bieži norāda uz trūkumiem sadarbībā un informācijas apmaiņā, bet vēsturiski skatotos, es atceros, ka tad, kad es sāku strādāt 2009. gadā, mēs jau sākām kriminālās likumdošanas harmonizēšanu, tomēr galvenā eh, pam, pamudinājumi apkarot organizēto noziedzību bija dalībvalstīs. Pēdējo gadu laikā tas ir mainījies it īpaši te, cīņas pret terorismu jomā, jo pat, ja daudzām dalībvalstīm ir pieredze cīņā pret terorismu, tomēr šie jaunie darbības veidi ir nevis nacionāli vai reģionāli konflikti, bet draudi nāk no ārpuses. Tas nozīmē, ka ir labāk jāsadarbojas un runājot par eh, daudzajām aģentūrām un organizācijām ir vajadzīgs laiks, lai nodrošinātu šādu kopīgu sadarbību. Es uh, uzskatu par pozitīvu informāciju, kad jūs savu izklāstu sākumā runājāt par SIS eh, lietojumu pieaugumu un es paļaujos uz to, ka dalībvalstis ievada tikai pārbaudītus datus SIS sistēmā. Šis būtu liels solis uz priekšu ne tikai, lai celt apzināšanās līmeni, bet lai mēs būtu praktiski labāk sagatavot informācijas apmaiņai. Tāpat Es gribu atgriezties pie fakta, ka stāvoklis dalībvalstī gan attiecībā uz organizēto noziedzību, pārobežu noziedzību un cīņu pret terorismu dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs, un mēs nevaram sagaidāt vienādu informācijas apjomu no visām dalību valstīm. Un es vēlētos uzdot divus jautājumus. Vai jūs piekristu tam, ka ir mainījusies eh, uzvedība un rīcība no dalību valstu puses attiecībā uz labāku informācijas apmaiņu un uz sadarbību? Vai jūs saskatāt nepieciešamību, runājot par organizēto un pārobežu noziedzību, veidot vairāk kopīgo izmeklēšanas grupu, vai arī pašreizajā situācija ir apmierinoša. Un tomēr pēdējais jautājums, tā kā mums ir bijušas daudzas diskusijas pēc terorismu uzbrukumiem, kas sabiedrība un arī politiķis lūdzās, kāpēc tas Eh, ir noticis, jo pārkāpējs ir bijis zināms, bet ļoti bieži, kad amatpersonām ir jālemj par personas uzraudzību, iespējams, ka pārkāpējs bija zināms, bet kā sīks pārkāpējs vai kā radikalizējusies persona tomēr. Uh, bez jebkāda pierādījuma, ka šī persona ir gatava pāriet pie darbībām. Vai jūs varat pastāstīt sīkāk, kāpēc tik bieži mēs dzirdām, ka pārkāpējs ir bijis zināms, kādi ir praktiski un tehniski izaicinājumi informācijas apmaiņā un lēmumu pieņemšanā par to, vai mums vajadzētu vai nevajadzētu konkrētu personu uzraudzīt. Paldies, nākošais runātājs Dijas Demērā. Paldies, priekšsēdētāji. E, Kosī priekšsēdētāji, atsaucoties uz e, interoperabilitātes garantēšanu robežu pārvaldībai un Eiropas Savienības sistēmām tieslietu iekšlietu jomā, manuprāt. Šis nodoms ir labs un skaista nodoma deklarācija, bet šim nolūkam pietrūkst vairākas sarežģītas lietas. Pietrūkst eh, dažādu līmeņu leģislatīvas reformas, Eh, sākot ar Elīsa, piešķirot jaunas kompetences, labākus un lielākus budžetus. Tāpat ir jānosaka kalendārs ar termiņiem, ir jāparedz budžets nākošajā finanšu schēmā, un tāpēc es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli attiecībā uz šim, šiem trim aspektiem uz leģislatīvajām reformām, uz jauno EU līsā lomu un uz budžetu. Un vēl viens jautājums attiecībā uz prioritātēm, kas izriet no soktā un citām papildus jūsu desmit uzskaitītajām. Pietrūkst vienas, kas ir cīņa pret eiro viltošanu Es domāju, ka mūsu valūtā tiek viltota, un es gribētu dzirdēt jūsu komentāru šajā sakarā. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Činīčī. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikties par sagatavoto prezentāciju. Es augsti novērtēju jūs sacīto par informācijas apmaiņu, interoperabilitāti, tāpat arī prioritāšu programmu četriem turpmākajiem gadiem. Kā sacīja kolēģis Demērā, varbūt arī vēl citas prioritātes, kuras nav iekļautas taiskaitā tas attiec uz cilvēku tirdzniecību, bet vispārkāpumi attiecībā uz seksuālu izmantošanu, nepilngadīgo seksuālu izmantošanu, kur ir iesaistīti internetīkli, pedopornogrāfija. Šiem aspektiem ir jāpievērš mūsu vislielākā uzmanība. Un tam ir jākļūt par prioritāti. Vēlos uzdot un eh, runāt vēl par vienu jautājumu. Citi kolēģi jau tie pieskārās, un es gribētu atzīmēt, ka vairākas mūsu valstis ir skāruši teroristu uzbrukumi, un tāpēc ir nozīmīgi stiprināt informācijas apmaiņu. Savukārt jūs atsaucāt uz organizēto noziedzību, kas eh, skar visas šīs jūsu uzskaitītās prioritātes ieroču, kontrabanda, eh, noziegumu pret vidi. Um, cīņu pret narkotikām, mēs nerad šeit redzam saikni ar terorismu. Mēs redzam arī, ka dažkārt teroristi ir izmantojuši viltotus vai neīstus dokumentus. E, piemēram, manā valstī tā ir bijis, kampānijas reģionā. Un ne, vai mēs varam runāt par informācijas apmaiņas pātrināšanu? Mēs ar to saskaramies ne tikai cīņas pret terorismu, bet arī pret organizēto noziedzību jomā. Vai jūs šos pārkāpumus pieminējāt? Jo praktiski visi jūsu uzskaitītie pārkāpumi ir saistīta ar organizēto noziedzību. Vai jūs varētu pastāstīt arī par to, kā uzlabojas apmaiņa ar informāciju šajās jomās. Paldies! Un tagad aicināšu Sešelkungu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Mēģināšu atcerēties un kodolīgā veidā atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Tas nav vienkārši, vienkārši uzdevums, bet es mēģināšu sniegt atbildes un tā izskaitā atsaucoties uz mūsu pieredzi operatīvo tīpaši, jo visas iniciatīvas, kas ir uzsākts, ir paredzētas, lai varētu stiprināt operatīvās pieredzes. Mēs runājām par ārvalstu kaujiniekiem Schengens informācijas sistēmu. Schengens informācijas sistēma ir viens no lielākajiem rīkiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Un tas ir rīks, kas sev ir parādījis kā efektīvu un balstoties uz statistiku, kas ir mūsu rīcībā, mēs redzam, ka Schengens informācijas sistēmas rezultāti ir tādus, kuriem var paļauties. Tālāk runājot par ārvalstu kaujiniekiem un izmeklēšanām un operācijām. Šeit eh, nav pietiekami tikai ar SIS, uh, eh, lai iegūtu pierādījums, ka šī persona ir jāiekļaut. Tāpat nereti mums tiek norādīts, ka cilvēks ir izdarījis pārkāpumu vai nonācis policijas redzeslokā. Un tas var atstāt iespaidu, ka policija nav darījusi visu iespējamo, lai novērstu šādu uh, pārkāpumu. Taču ir jāpatur prātā arī visas personas tiesības un praktiski nav uzreiz iespējams iegūt informāciju par šādas personas e, nolūkiem un iekļaut viņu sistēmā. Pēc tam Vēlākos gadījumos, kad izrādījies, kā daudzi šie pārkāpēji ir bijuši policijai zināmi tādu vai citu pārkāpumu dēļ, ar uh, mūsu esošiem noteikumiem un arī ņemot vērā sošos noteikums, nav iespējams vienmēr šīs personas paturēt arestā, jo tāpat ir jāņem vērā šo personu iespējas pat gadījumos, kad pastāv nopietnas bāžas vai šaubas pār šo personu nodomiem. Tāpat notiek darbs pie tā, lai nodrošinātu, ka profilēšana notiek pareizā veidā, lai izskaidrotu, kuras personas ir jāpakļauj uzraudzībai un kontrolē visu laiku. Tāpat arī mēs pieminējām data S, kas ir vēl viena datu bāze kas atspoguļo darbu ar iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, vīzu sistēmu, datu bāzes, informācijas rīkiem, kas ir mūsu rīcībā, tie, tie ir pieejami robežu šķērsošanas punktos un domāju, ka ilgā termiņā šīs sistēmas dos vairāk rezultātu. Tāpat arī mēs zinām, ka ir daudzas valstis, kurās šīs sistēmas darbojās, un tāpēc ir nozīmīgi nodrošināt to, ka šīs sistēmas darbojas visur. Pēc tam bija runa par terorismu uzbrukumiem un es trauksmes paziņojumiem. Right, and, um, the, the, the, the, um, tools for improvement. Kā arī pār rīkiem, lai uzlabotu datu aizsardzību. Tad, kad Eiropas Savienība strādā pie šīs iniciatīvas, galvenais jautājums ir nodrošināt to, ka Ikvienam priekšlikumam ir paredzēti rīki, lai nodrošinātu gan datu aizsardzību, gan informācijas izmantošanu, kas nepārkāptu cilvēku tiesības. Tāpat ir jāīsteno darbs, lai nodrošinātu to, kā personas, kuras ir jāpārbauda, datu bāzes izpratnē varētu lai viņu tiesības netiktu pārkāptas. The same thing is uh, on information exchange. Par informācijas apmaiņu runājot. Uh, iespējams, kā nereti tā notika vairāk uz divpusējiem pamatiem, tomēr šobrīd tā ir um, gājusi plašumā, un ik viena informācija, kas ir iekļauts sistēmās, ir pieejama citām tiesības sargāšanas aģentūram. Protams, ikviena indivīda tiesība saglabāšana tiek nodrošināta, un mēs paredzam to, kā informācijas apmaiņas pieaugums un apmaiņa ar šo informāciju ir un paliks kā prioritāte. Tāpēc mums ir šīs interoperabilitātes un apmaiņas rīks, kurš tiks nodrošināts ik vienai tiesību sargājošai aģentūrai un būs tās rīcībā. Tāpat mēs nodrošināsim to, lai to var izmantot jebkuru veidu eh, pārkāpumu mazināšanai depresijām. Yes, um, I can also say that interoperability. Tāpat runājot par interoperabilitāti un datu apmaiņu, kas ir mūsu prioritātes, mēs strādā, esam strādājuši pie šiem jautājumiem samērā ilgi, ir sagatavot ceļu kārtu ar aptuveni 50 iniciatīvām, kuras mums ir jāizstrādā. Darbs norit raiti un mēs ceram, ka ka tas būs vai noderīgi gan cilvēkiem, kuru interesēs mēs strādājam, gan mūsu e, tiesību sargājošajām struktūrām ar vislabākajiem juridiskajiem nosacījumiem, un ar to mēs vēlamies panākt to, ka šīs darbības būs efektīvas, ka arī mēs sekosim tām, lai tiktu paredzēts pietiekams finansējums, lai sistēma varētu darboties, kā arī mēs jau esam šādu ceļu karti izveidojuši un veidojam saistošu kalendāru, sadarbojamies ar visām valstīm, tā skaitā ar EU līza, kas ir vadošais spēks šai sistēmai, kā arī mēs strādājam, lai nodrošinātu to, ka sasniedzam vislabāko rezultātu. Runājot par cīņu pret bērnu seksuālu izmantošanu, tā ir daļa no mūsu darbībām politiku ciklā, tas ir iekļauts kibernoziedzības sadaļā, mēs neesam aizmirsuši, ka tā bija viena no prioritātēm pagātnē. Un mēs strādājam pie tā, lai šai prioritātei tiktu piešķirta pietiekami liela nozīme. Mēs zinām, ka tā bija pieauguša problēma. Šeit ir runa ne tikai par cilvēku tirzniecību, bet par bērnu tirzniecību. Un mēs vēlamies būt um, droši, ka šis jautājums saņem pienācīgu uzmanību. Tāpat ņemot vērā pirmā politi ciklā. Rezultātus un gatavojoties nākamajam ciklam no 18. līdz 21. gadam, mēs uh, sekojam, lai cīņa pret bērnu seksuālu izmantošanu paliktu starp uh, prioritātiem. Tāpat arī dokumentā ir iekļaut cīņa pret viltojumiem pakaļdarinājumiem, taču tas nenozīmē, ka ja šis aspekts nav pieminēts eh, starp eh, prioritātēm, tad tas nemazina mūsu nodomus apkarot šādus pārkāpumus. Kā jūs sacījāt, tās ir prioritātes Eiropas Savienības iekšienēs, bet arī mēs sadarbojamies ar citām eh, tiesību sargājošām iestādēm eh, pat uz divpusējas bāzes, jo mēs zinām, ka ļoti nozīmīgi ir paredzēt aizvien vairāk pieejamu rīku, lai varētu uh, vērsties pret jebkāda veida noziegumu, vai tas būtu terorisms, īpaši ņemot vērā šo sarežģītos laikus, jo tie terorismā uzbrukumi, ar kuriem mēs saskaramies šobrīd, ir agrāk nebijuši, un tie ir kļuvuši ārkārtīgi bieži. Tāpat tas attiecas uz eh, jauno kaujinieku paveidu, kas ir eh, atsevišķi kaujinieki. Tāpat mēs apzināmies, ka ārvalstu teroristu kaujinieku skaits var pieaugt un arī kā tas var ietekmēt viņu ģimenes, viņu bērnus, kas ies. Līdz ar to no jūsu jautājumiem ja es tos pārskatu, tad šķiet, ka būšu tagad uz visiem atbildējis. Paldies, Sešakungs! Protams, tas papildina mm, ļoti jau lielo darbu, ko mēs esam paveikuši interoperabilitātes informācijas apmaiņā, un paldies par jūsu izklāstu. Kolēģi, paldies par eh, jūsu detalizētajiem jautājumiem, un mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir padomjas prezidentūras prezentācija par iekšējo robežu kontroli un pašreizējo stāvokli. 11. maijā šogad padomu pieņēma eh, lēmumu sagatavot ieteikumus, lai pagarinātu iekšējos uh, robežu kontrolas ārkārtas apstākļos. Tas dod iespēju Austrijai, Vācijai, Dānijai, Zviedrijai, Norvēģijai paildzināt pagaidu uh, robežu kontrolas uz maksimāli pusgadu iekšējai, uz iekšējām robežām. Es uh, došu vārdu vispirms Maltas prezidentūrai, pēc tam komisijai un Maltas prezidentūras vārdā uzstāsies Ansona Gata, vai viņas vietā ir kāds cits? But... Labrīt, bija domāts, ka man kolēģi nāks klājā ar prezentāciju, tādēļ es viņu aizstāju, esmu Erika. Kā jūs zināt, 2017. gada maijā komisija nāca klajā rekomendāciju par trešo un pēdējo pagarināšanu uz sešiem mēnešiem un tas tika apspriests tehniskā līmenī un arī korepērā. Padome atzina to, ka ir panākts ievērojams progress šajā jomā kopš iepriekšējās rekomendācijas, un tā arī apsveic eh, pūliņus eh, daudzās jomās. Padomu piekrit komisijai, ka situācija eh, vēl līdz šim nav stabila, un rekomendācijām būtu jā, par kontroli pagarināšanu būtu nepieciešams un 11. maijā padoma arī pieņēma e, šos te ieteikumus, e, rekomendējot pagarināt iekšējo kontroli uz robežām sešiem mēnešiem, un pieteikumu bija sniegušas vairākas dalību valstis, un īstenošanas lēmums seko komisijas priekšlikumu ļoti cieši. Tas arī uzsver, kā politika korupcijas kontrolas ir jāizmanto eh, kā nepieciešams, kā to nosaka likumdošana, lai izvairītos no nevajadzīgas iekšējās robežu eh, kontrolas. Tā ir pēdējā iespēja, ja viss pārējie pasākumi ir izrādījušies neveiksmīgi, un tas ir jādara konsultējoties ar kaimiņu valstīm. Padome apsprieda uh, komisijas ieteikumus par policijas pārbaudēm, kas arī tika atbalstīti. Paldies! Okay, and, um, and now the commission. Un tagad došu vārdu komisijai, lūdzu. Jā, labrīt visiem. Galvenais mērķis eh, komisijai vienmēr bijis eh, saglabāt pilnīgi funkcionējušu Schengens telpu, kurā būt, nebūtu iekšējo robežu kontrolas. Un es gribu pasvītrot, ka šis ir e, galīgais pagarinājums un tam e, ir jāatbilst ļoti stingriem nosacījumiem, un tas ir pakāpen, no tā pakāpeniski jāatsakās. Iemesls, kādēļ komisija lika priekšā šo pagarinājumu uz vēl sešiem mēnešiem, kas gan ir pēdējo reizi, ir tas, ka Grieģijā joprojām ir migranti, un e, notiek arī lēna migrantu plūsma pār Rietumu Balkānu ceļu un arī e, Eiropas e, krasta apsardzes aģentūrai, robežu un krasta apsardzes aģentūrai arī ir nepieciešams papildu laiks, ko tā atzīmēja līdz. Un kas attiecas uz uh, relokāciju un pārcelšanu no Grieķijas, uh, ir jāpātrina šis process un jāpiemēro Dublinas nosacījumi. Kā es jau sacīju, šis ir pēdējais pagarinājuma periods, un robežu kontrole ir jānosaka izņēmumu kārtā tikai kā pati e, pēdējā iespēja, un uz to es vēlētos likt īpašu uzsvaru. Dalību valstīm ir jāizmanto alternatīvi pasākumi ar līdzīgu ietekmi, kā robežu kontrola Maltas eh, prezidentūra jau minēja komisijas rekomendācijas attiecībā uz eh, policijas eh, iespēju izmantot policijas pilnvaras daudz efektīvāk arī šajā jomā, un e, būtu jādod prioritāti tieši policijas pārbaudēm nevis iekšējai robežu kontrolēji. Eiropas Savienībā e, šeit mēs nenām par to, ka mums būtu jābūt gan policijas kontrolē, gan robežu kontrolē, bet mēs pavisam skaidri vēlamies aizstāt uh, robežu kontroli ar policijas kontrolēm. Tas e, sniedz daudz lielāku elastību tiesību sargājošajām iestādēm, piemēram, veikt pārbaudas pa transporta uh, maršrutiem un piemērot uz risku balstītu, uz analītisku informāciju balstītas, eh, precīzi mērķētas eh, pārēdes un eh, pārbaudas un tādējādi arī ietaupīt resursus. Dalību valstīm ir jāīsteno šīs rekomendācijas pēc iespējas ātrāk un ne vēlākā sešu mēnešu laikā, un proti līdz novembrim. Un mēs organizējam arī semināru uh, kurā piedalās eh, desmit eh, visvairāk skartās dalībās, tas notiks jūlijā, un tad būs arī policijas sadarbības seminārs septembrī. Lai ļoti skaidri um, apspriestu to, kā tas viss būtu jāda, jādara. Mēs arī uh, veicam pasākums, lai labāk uh, aizsargātu ārējās robežas. Es jau minēju uh, krasta apsaudas un robeža apsaudas aģentūru, un mēs pilnībā atgriezīsim Schengens režīmu novembrī. Uh, lūdzu, tagad došu vārdu um, deputātiem, bet es gribēju uh, jautāt par šiem te ziņojumiem maijā, ko komisārs lūdzas no dalībvalstīm. Vai tur kas ir noticis šajā sakarā? Uh, Jā, es varu dot tādu pozitīvu atbildi par to. Proti, komisija atbalsta eh, pieprasījumu, taču ne jau komisija ir šo ziņojumu autori. Mēs, protams, esam eh, eh, kontaktējušies ar visām Schengenes valstīm, kuras tas skar un uh, esam lūguši atļaut uh, nodot šos ziņojumus arī parlamentam izskatīšanai. Neesam saņēmuši vēl visas atbildes, bet eh, dažas esam saņēmuši un eh, tikko mums būs visas, mēs nekavējoties nodosim jums šos jautājumus, eh, šos ziņojumus. Nu, mēs rakstījām maijā, tātad mēs joprojām gaidām. Komisija nav šo ziņojumu autori, tā kā mums ir vajadzīga piekrišana no dalību valstīm. Mēs jau to esam apsprieduši ar juridisko dienestu. Mēs savādāk nevaram rīkoties, tā kā mēs pašlaik gaidām apstiprinājumu no šīm Schengens valstīm. Un tikko visas būs piekritušas, mēs dosim jums šo um, uzdevumu. Nu, es ļoti cienu to, kā jūs turaties mums pretī, bet es gribētu teikt, ka valstīm vismaz vajadzētu atbildēt, kāda ir valstu nostāja tas ļautu parlamenta deputātiem īsti saprast, kas tad notiek. Nu, jā, mēs jau rakstījām maijā. Nu, ko nozīmē nekavējoties? Tad, kad jūs to saņemsiet šodien vai, vai kaut kad rīt vai parīt, nu, runājiet tādā, tādā vienkāršā valodā. Ko nozīmē immediate? Vai mēs, tas nozīmē, ka mēs tās kaut kādu redzēsim? Um, Mrs. Grappini. Tagad došu vārdu deputātiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uh, gribētu uzdot tieši jautājumu prezidentūrai, lai arī uh, pēdējā tikšanās reizē bija uh, cits pārstāvis, uh, bet uh, mēs uh, dzirdējām, ka viena no prioritātēm Maltas uh, um, prezidentūrai bija Schengens um, iespējama paplašināšana. Es uh, piedalos uh, visās diskusijās, uh, kas. Uh, notiek par Schengens uh, telpas drošību, par ieceļošanu un izbraukšanu no Schengens telpas. Es a, uh, pārstāvu valsti, kurā a, uh, pilsoņi uzdod jautājumu, nu kādēļ situācija ir tāda, ka Rumānija a, izpilda visus tehniskos noteikums, kas ir nepieciešami, lai uh, iestātos uh, Schengenā, Schengens uh, telpā, un tas uh, nav viss mans, bet gan ekspertu viedoklis, tad kādēļ tad uh, mēs uh, nevaram iestāties? Kādēļ tas uh, nenotiek? Mūsu uh, valstī situācija ir droša, mums nav nekādu uh, teroristisku uh, aktivitāšu, kas būtu. Uh, Uh, uh, reģistrētas. Uh, tagad arī Maltas prezidentūra drīz beigsies. Neizvien nekas uh, nenotiks, neizvien nevar maniem vēlētājiem uh, neko konkrētu teikt. Man saka, ka komisija nedod mums uh, atbildes, un man aizvien ir jāatgriežas pie jautājuma, nu kādēļ uh, mēs uh, nedomājam par uh, uh vienotu. Uh, ārējo robežu. Kādēļ ir šīs divas attīstības ātruma pakāpes? Un tagad nākamais jautājums par sešiem mēnešiem tiek pagarināta iekšējo robežu kontrolas iespēja. Ja tās valsts, ko tas skar, ja viņas redz, ka aizvien vēl ir problēmas pie robežām, nu jā, labi, Tas ir labi, bet kas tad notiks nākamo, pēc nākamajiem sešiem mēnešiem? kas notiks nākotnē, ja šīs valsts atkal uh, konstatēs, ka viņu situācija nav uzlabojusies. Kaljo kungs nākamais. Paldies! Nu, man sāk likties, ka padomu kopā ar komisiju patiešām kaut ko cenšas slēpt. Gan arī divi gadi ir pagājuši kopš mēs sākām uh, ar šiem te robežu kontroļu atjaunošanām, un piecas valstis vienlaicīgi ir uh, nolēmuši tās atjaunot, un pagājis jau gandrīz gads kopš termiņa, kuru noteica komisija, ko atbalstīja arī padome, atgriezt Schengenu, eh, padarīt to pilnīgi funkcionējuši, bet nu, situācija ir tāda, kā tā ir. Eh, situācija ir satraucoša, bet mums nav visu faktu mūsu rīcībā. Mums nav skaidra, kas notiek uz āriem robežām, mums netiek sūtīta nekāda informācija. Uh, Un kā jūs atceraties šajā komitejā, mm, šī gada sākumā es arī jautāju, kā mēs varam novērtēt, vai šīs kontrols ir vai nav vajadzīgs, ja mums visas informācijas nav. Tad kādas ir šīs kontrols, cik daudz to ir, cik nelegālo imigrantu ir apturēti izmantojot šīs kontrols, kāda veida kontrols notiek, kā tās ir mērķētas un kādas tām ir ekonomiskās sekas. Uh, Un pagājušajā mēnesī mēs arī rakstījām eh, vēstuli komisāram, kā arī šīs komitejas eh, priekšsēdētājiem, par ko viņš runāja pirms pāris minūtēm. Un tagad es gribētu ierast, lūgt komisiju ierasties eh, darba grupā, kuru es vadu, un es arī pastāvu to, ka mūsu pieprasītie dokumenti ir jānosūta uz parlamentu. Ir vajadzīga lielāka caurskatāmība un skaidrība šajā jomā. Un visbeidzot, Mēs dzirdējām gan no Maltas eh, prezidentūras pārstāvi, gan komisijas pārstāvi, ka ir eh, runa par komisijas, eh, par policijas pārbaudēm. Man nav problēma ar to. Un droši vien mums ir vajadzīgs vairāk uz izlūku informāciju balstīt policijas pārbaužu. Bet es redzēju kādu prezidentūras neoficiālu dokumentu, kurā bija uh, atsauce uz policijas pārbaužu ieviešanu visā teritorijā. Un tad ir jautājums, kā tad, ko tad padomu šai sakarā gatavo? Ko tad īsti jūs ar to domājat? Mm, uh, ar šo te eh, policijas kontroļu intensificēšanu visā teritorijā. Uh, Tas nozīmē, ka padomu skaidrāk izsakās par Schengenu. Schengen ir ļoti dārga mūsu pilsoņiem, un to pārstāv arī šis cienījamais parlaments. Paldies, Kvēljo kungs! Un jūs zināt, ka prezidentūra par to noteikti būs dzirdējusi. Tādēļ es vēlreiz lūdzu uh, prezidentūrai palīdzēt komisijai, lūgt dalību valstis tomēr iesniegt jums šos uh, ziņojums. Vienkārši lūdzu nododiet šo ziņu uh, eh, padomē. Kundags kundze. Nu, pavisam godīgi eh, runājot, es neesmu eh, neko daudz sapratusi no tā, kas mums tagad tika prezentēts 2015. gadā. Es runāju par Zviedrijas pieredzi, mums bija burtiski migrācijas vilnis. Un robežu kontrolas tika ieviestas samērā vēl, lai arī tika gatavotas šī sagatavošanās, tai bija vajadzīgs laiks, un ja nebūtu šādas kontrolas, tad nu, būtu burtiski sabrakums mūsu valstī. Es domāju, ka šīs kontrolas ir uzlabojušas situāciju, tās ir vienkāršojušas liet, dažādas lietas. Taču pat laban mums saka, ka mm, tas ir pēdējais pagarinājums robežu kontrolēm. Ir skaidrs, ka Schengen un pārvietošanās brīvība ir viens no Eiropas Savienības pamatā principiem. Zinu, ka šos, šīs atļaujas netiks pagarināts ilgāk par novembri, taču mums saka, ka mm, migrantu skaits, kas ierodas Itālijā, būtiski pieaugs. Uh, Kas tagad notiek ar Dublinas uh, uh, noteikumiem? Tie netiks reformēti šogad. Kas tiek dalīts, darīts attielība, attiecībā uz kopējo migrācijas politiku? Uzdodu šos jautājumus, jo tāds ļoti uh, e, plašs. Uh, e, migrācijas e, vilnis mūs sagaida un ko mēs darīsim, ja robežu kontrolas tiks atceltas. Pēc tam atkal būs nepieciešams laiks, lai kaut ko citu ieviest. Esmu runājusi ar uh, policistiem, ar uh, muitniekiem, un viņi ir nobežījušies. Un nākamais jautājums. Komisija mums saka, ka tā vēlas uh, aizstāt uh, robežu kontrolas ar uh, policijas kontroliem. Kāda veida policijas kontrolas vai komisija palīdzēs dalību valstīm šajā jomā? Pēdējo reizi, kad uh, tika veiktas uh, policijas kontrolas, par uh, iespējamiem nelegāliem migrantiem. Zviedrijā uh, sabiedrības uh, viedoklis bija ļoti negatīvs. Tātad, nu kā tad mēs to uh, nākotnē Eiropas Thank you, Chair. Sargentīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka pagājušais ar to uh, pagarināšanu. Nu, jau tik teikts, ka tā patiešām ir pēdējā, un tagad atkal īsti beidzot pēdējā. Nu, tā tad, cik mēs varam būt pārliecināti par to, ka tā patiešām ir pēdējā reize? To es gribētu zināt. Šis ir ļoti politizēts jautājums. Iekšēja robeža funkcionēšana, Schengena. Mēs lepojāmies viens ar otru par to, ka mums nav iekšēju robežu kontroli, tas ir labi ekonomikai, tas ir labi mūsu cilvēku brīvībai, un tas pēkšņi ir kļuvis pavisam normāli pagarināt šīs kontrolas. Argumentācija ir zināmā mērā novecojusi. Esmu pārsteigta, kad lasu dokumentu par pagarināšanu. Tas joprojām, te joprojām ir runa par situāciju Grieķijā un bēgļiem, kas ierodas Grieķijā. Balkānu maršruts faktiski ir slēgts jau 16. gada februārī. Uh, un arī uh, bēgļu pārvietošana ir notikusi, un mēs nevaram teikt, ka Dānijas, Norvēģijas vai Zviedrijas vai pat Austrijas, Vācijas robežas uz šo brīdi sastopas ar kaut kādām problēmām par ar lielām uh, nelikumīgo migrantu plūsmām. Tā nav. Ir jābūt kaut kādam citam iemeslam, kādēļ šīs dalība valsts vēlas turpināt un pagarināt. Un ja viens uh, no iemesliem ir tas, ka uh, neesam pabeiguši bēgļu relokāciju no Itālijas un Grieķijas, tad nu, šī kļūs tāda ieguvēja situācija tiem, kas nevēlas uzņemt bēgļus un labāk turpina uh, realizēt uh, robežu kontroli. Policijas pārbaudas. Esmu cīnīsies pret to Nīderlandē ilgu laiku. Jūs nedarāt, jūs ne, tātad, respektīvi, uz robežas nenotiek kontrole, bet nu pāris kilometrus aiz robežas notiek tā teikt nejaušas pārbaudas. Bet eh, šķiet, ka šīs eh, te, eh, nu, pārbaudas vienmēr ir vēstas pret numurzīmēm, kas nāk no Austrum Eiropas. Nu, tā tad, ja mēs izvēlēsimies policijas pārbaudas, nu, tad būs vēl grūtāk kaut kam sekot. To var izdarīt tikai dalībās līmenī, mēs to nevaram izdarīt šeit. Man ir piemēri no Nīderlandes politikas, kā ir nīderlandiešu policisti, kas apmetas uh, autostāvvietā Beļģijas putē, paskatās, uh, kurš tad brauc uh, pāri uh, robežai, tad sazinās ar saviem partneriem, kas stāv tālāk un saka, lūk, tāds un tāds numurs pārbrauc, jā. Ja? Tātad, tā, ja jūs vēlaties tieši robežu kontroli, tad tas eh, tiešām, un ja vēlaties aizstāt tās ar policijas pārbaudēm, tam jābūt tiešām nejaušām pāris reizes mēnesī un tiešām nejaušām, nevis mērķējot precīzi uz kādu. Un vēlētos norādīt uz kaut ko, kas ir tik dārgs Eiropas Savienībai. Uh, proti padomas reakcija šeit ir ļoti ierobežota, un tā īsti nevar būt. Viņiem ir jāsaprot, eh, ko mēs tīri ekonomiski zaudējam šajā ziņā. Peržā kundze, lūdzu. Oui, merci, monsieur. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribu uzdot eh, jautājumu, un esmu um, dot nobežījusies uh, par šo tekstu. Uh, tas uh, saraksts uh, valstu uzskaitījumā uh, pietrūkst uh, viens valsts, un tā ir uh, mans pārstāvētā, un uh, runājam par uh, kontrolēm pie robežām. Uh, Francija uh, 20, COP21 konferencē uh, uh, pieprasīja uh, robežu uh, kontroli ieviešanu, un tā tiek. Uh, tiek atkārtoti pieprasīti, lai cīnītos pret terorismu. Francijā bija terorisma uzbrukumi. Kas tad notiek Francijā pat laban? Es gribētu um, teikt, ka Francija nav vienīgā uh, valsts, kas diemžēl saskars ar terora uh, uh aktiem, uh, un tā ir vienībā, kas uh, prasīja uh, uh, robežu kontroli, uh, un iemesls tam ir cīņa pret uh, terorismu. Bet kāda ir situācija? uh, Francija izmanto uh, uh, robežu kontrolas, lai samazinātu nelegālo uh, migrāciju. Un piemērs ir mm, sekojošs uh, Francijas dienvidos. Uh, tur esmu ievēlot uh, robežu ar Itāliju. No Francijas puses ir sistemātiskas kontrolas, bet ne e, vis visi tiek kontrolēti, bet pie robežām tiek uh, veiktas uh, sistemātiskas uh, kontrolas. Uh, un uh, nevis uh, raugoties uz uh, mašīnas uh, numurzīmēm, bet uh, ādas krāstā nosaka. Jā, teiksim, kāds Francijas iedzīvotājs jā, ar tumšāku kādu. Daudz viņš tiek visu laiku kontrolēts. Un man liekas, ka tās tomēr nu, rada dažas problēmas. Un problēmas, ka aizvien vairāk militārie spēki tiek izmantoti šādiem mērķiem. Uh, un uh, tie ir izveidoti uh, Francijā tātad uh, uh, militārie spēki uh, Francijas, Itālijas robežā kontrolē uh, iespējamos nelegālos migrantus. Tātad, uh, ja mēs uh, par to runājam, tad uh, jārunā arī par kontrolēm uz Francijas, Itālijas robežas. Un es ļoti labprāt gribētu piedāvāt, lai mēs tādu nelielu braucienu vizīti organizēti uz Francijas, Itālijas robežiem. Man liekas, ka ir zināms problēmu skaits un mana jaunā valdība apstiprinās jaunu cīņas plānu pret terorismu, kas sistematizēs ārkārtas stāvokļa normas parastajā likumdošanā un parastajā dzīves ritmā Tā tad saikne starp migrāciju, terorismu un pamatbrīvību respekts šie jautājumi jārisina un mana valsts, kurā cilvēktiesības ir augstā cieņā turētas un kurā ir pirmie dokumenti parakstīti saistībā ar šo jautājumu, ir situācijā, kas, kas mainās. Un vēlreiz mans jautājums, kādēļ Francija nav uzskaitīta šajā ziņojumā. Paldies! Uh, Mr. Radev, please. Paldies. Nākošais runātājs Radevs. Paldies, priekšsādētāji. Šengenas zonas drošība un brīva pārvietošanās tiesības ir atkarīgas no tā, kā tiek aizsargātas ārējās robežas, un tas ir atkarīgs arī no tā, kā dalībvalstis. Te Nu, īdaļi. Tā skaitā Bulgārija sargā savas robežas, bet arī tas ir atkarīgs no tā, kāda uh, strendiņš tiek saņemts. Bet es gribētu, ņemot vērā šos aspektus, uzdot jautājumu, vai tiek spērti soļi padomē, lai nodrošinātu to, ka Bulgārijai būtu piekļuve yes un arī kā un vai tiek izmantot SIS un konkrēti 24. pants. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Un Tagad eh, aicināsim prezidentūru un komisiju atbildēt. Mēs apstiprinām, ka vēstījums tiks nodots tālāk. Ir ņemta vērā pieprasītā informācija, un mēs tālāk skatīsimies, ko mēs varam izmantot kopīgi, E, Koeļo kungs ir klāts visās mūsu tikšanās reizēs, mēs varam tikties atkal un arī e, darīt viņam zinām informāciju, ko viņš vēlas. Paldies, komisija! Komisija attiecībā uz Rumāniju Bulgāriju Komisija ir veikusi Schengens izvērtējumu abām valstīm pirms vairākiem gadiem, šķiet tas bija 12. gadā, un mēs nonācām pie slēdziena, kā valsts ir gatavs. Kā jūs zināt, ir vajadzīgs vienbalsīgs padomas lēmums, tam ir jāpiekrīt visām dalībvalstīm, un jūs noteikti zināsit, kā. Ka Tā ir šī brīža problēma. Tālāk, un iespējams, es pietiekami skaidri neizteicos tad, kad ir piekrišana no visām attiecīgām Schengens eh, valstīm, tad mēs eh, nodosim visus sikmēnešu ziņojumus parlamentam ar vislielāko prieku. Kā sacīja Kveļo kungs, iespējams būtu noderīgi noturēt uh, sanāksmēs slēgtām durvīm par Schengens darba grupu un arī par atsevišķām detaļām, piemēram, kāds ir komisijas skatījums uz policijas pārbaudēm, jo pasvītroši to, ka no komisijas puses mēs esam rīkojušies ārkārtīgi elastīgi attiecībā pret dalību valstīm padomi. Un, šajos, sas, šajā sakarā un runājot par 29. pantu. E, mēs redzam, ka ir izsmelti visi iespējamie pagarinājumi robežu iekšējām kontrolēm. Tagad ir piešķirta papildu mēneši līdz e, novembrim, ņemot vērā notiekušās vēlēšanas priekšlikums un uh, Iespējams, kā emocijas atgriežas eh, normas līmenī, un varbūt šis ir brīdis, kad, kad mēs varam atgriezties pie Schengenas, kad atsevišķi dalībvalstis sāk um, uzdot jautājumu, vai šis ir galīgais pagarinājums, un tad mums iespējams ir jāpārdomā mūsu juridiskais ietvars, kuru mēs esam pilnībā izsmēluši komisija sacīja, ka tā, eh, gan dalībvalstīm, gan padomē norādīja, ka vispārīgie noteikumi pagaidu iekšējām robežu kontrolēji eh, ir spēkā, nav grozīti. Jā, Grieķijas gadījumā problēma vairs nav tik liela, jau labu laiku ir problēma ar Itāliju un vienmēr ir uh, iespējā ieviest iekšēju robežu kontroli citās eh, robežu daļās citu iemeslu pēdēļ maksimāli uz diviem mēnešiem un maksimāli uz sešiem mēnešiem paredzamiem pasākumiem vai diviem mēnešiem nekavējošai darbībai. Šeit ar to tiek piešķirt tā liela elastība, bet mēs nevaram vienmēr pieturēties pie izņēmumu. Mums kaut kurā brīdī ir jāatgriežas pie vispārīgiem noteikumiem, jo, kā jau vairāk parlamenta deputāti norādīja, šīs iekšējās robežu kontroles ir graujošas Eiropas ekonomikai, pilsoņiem un it īpaši pašai Schengenai kā tādai. Tāpēc vēlreiz uh, ar policijas pārbaudēm komisija ir parādījusi lielāku elastību. Mums ir bijis tikšanās ar desmit dalībvalstīm par 10. jūlijā e, paredzētu un komisijas vēstījums ir, ka legālā un operatīvā ziņā ir jāņem vērā uh, operatīvā situācija dalībvalstīs, un mēs ceram, ka pēc vēlēšanu fāzes septembrī, oktobrī mēs atgriezīsimies pie Schengens kā ierasts novembrī. Šķiet, ka esmu izskatījis visus jautājumus. Paldies, ņemot vērā eh, šo, eh, šī jautājuma svarīgumu. Koļģokungs, vai jūs eh, vēl vēlties atgriezties ar savu jautājumu? Paldies, priekšsēdētāji. Es pieņemu zināšanai komisijas sacīto attiecībā uz Schengens darba grupu bet eh, runāsim par būtību. Mēs atzinīgi izsakāmies par komisijas iniciatīvu izveidot darba plānu, lai atgrieztos pie Schengenas un cik mēs saprotam šobrīd, ir dažas dalībvalstis, kuras vēlas pagarināts, pārsniedzot likumā atļauto termiņu šīs kontrolas. Tā ir viena problēma, bet vēl ir citā. Kāpēc es atsaucos uz padomas darba dokumentiem? Šķiet, ka padomē kāds ir aptvērs, ka ir izsmelts juridiskās iespējas pagarināt iekšējos robežu kontrols, un man šķiet, ka tiek gatavots veids, kā atkāpties no juridiskā ietvara, veidojot šīs intensificētās policijas pārbaudas, un mums ir pie šī jautājuma jāstrādā. Mēs nevaram uzlūkot Eiropas likumu kā veidu, kā a, aizmirst mūsu apstiprinātus noteikumus un meklēt sētas durvis caur kurām nonākt pie rezultātu, kur, kur vēlamies. Līdz ar to es pilnīgi noteikti uzskatu, kā padomēji, ir jārīkojas ar li lielāku skaidrību attiecībā uz parlamentu, šajā sakarā es paļaujos uz prezidentūru un ceru, ka Schengenas darba grupa sanāks vai slēgtām durvīm ar komisiju palīdzēs mums labāk izprast notiekošo. Paldies! Ja visi ir steikušies, vēržjā kundze, ļoti īsi. Ļoti īsi. Nu, pavisam īsi. Es gribu atjaunot manu, atkārtot manu jautājumu, kādēļ Francija nav ietverta šajā sarakstā. Vai mēs varam runāt par šo jautājumu? Francijā situācija ir atšķirīga, jo Francija ir pagarinājusi robežu kontrolas terorismu draudēļ, kamēr pārējās piecās valstīs tas bija saistāms ar migrācijas problēmām un Rietumbalkānu ceļu. Komisija skata Franču pēdējo paziņojumu šajā sakarā. Paldies! Tātad. Tā, Šeit ir atšķirīgi juridiski kritēriji. Šķiet, ka tā bija tehniska rakstura atbilde. Tādā gadījumā, nezaudējot koeļu kunga sacīto, vēlos pasvītrot to, kā es mudinu prezidentūru aicināt padomi, sagatavot ziņojumu. Un šis būtu politiski ļoti svarīgs jautājums mūsu viedoklis ir, ka Schengen ir jāatjauno, tas ir būtiski mūsu institūcijai, un mēs tu pieturēsimies pie šī mērķa. E, tā, tā izskaitā, ņemot vērā deputātu Koeļu sacīto par iespējamām sanāksmēm aizslēgtām durvīm. Paldies deputātam Koeļu un citiem deputātiem, kurus teicās par šo jautājumu. We move, we move now to... Uh, Tagad Pāriesim tālāk pie piektā darba kārtības punkta, kas ir regulas priekšlikums par personas datu aizsardzību savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šāda atbrīvā prite. Un tā aizstās uh, regulu 45 slīpsvītra 2 no, uh, eh, 2001 par uh, datu aizsardzības sistēmu Eiropas institūcijās. Uh, Un mēs dosim vārdu uh, referentē Kornēlijai, kura prezentēs mums savu ziņojumu. Un uzklausīsim arī uh, komisijas un ārējās darbības dienas pārstāvu uzstāšanos. Lūdzu, Kornēlija, tev vārds. Paldies, paldies, Klaud. Un es gribētu arī uh, teikt paldies ēnu referentiem, kas uh, bija ļoti aktīvi mūsu sēdēs. Paldies Lībes sekretariātam, noteikti viņi palīdzēja, un tāpat arī komisijai, kas bija visu laiku gatava sniegt informāciju. Par uh, nozīmīgākajiem uh, punktiem mūsu ziņojumā. Tie izriet arī no tām diskusijām, kādas mums uh, kopā ir bijušas. Es domāju, ka vienā punktā uh, mēs visi bijām ļoti pārliecināti un viensprātis tas ir. Uh, um, piemērojums datu aizsardzības pamata dokumentam. Es domāju, ka visā uh, dokumentā ir ļoti skaidri redzams, ka mēs uh, gribam, lai uh, pēc iespējas tuvu GADPR uh, būtu šis uh, dokuments. Mūsu uh, mērķis tiešām ir uh, palikt pēc iespējas uh, tuvu. Uh, GDPR, lai būtu skaidrība un uh, piemērojums. Um, runiet par um, sensibliem datiem, par um, certifikāciju uh, Eiropas Savienības iestādēs, un tāpat arī par to arī esam runājuši. Tas uh, skar mm, GDPR e un uh, sadarbību ar personālu un robežām. Galvenais punkts mūsu diskusijā, man liekas, ir aptvērums. Tas ir otrs punkts, par ko runājām. Uh, Es domāju, ka visi vairāk vai mazāk piekrīt tam, ka visiem datu apstrādes noteikumiem ir jābūt spēkā, kāda ir Eiropas Savienības institūcijās. Nu, tam būtu jābūt skaidram un tam būtu jā, jābūt ietvertam šajā regulējumā. Tas skar arī aģentūras, Eiropol, Eirojust, arī tāpat. Mēs domājam, ka šeit ir jābūt uh, risinājumam, un esam pieņēmuši uh, lēmumu uh, virzīties uz priekšu uh, izsvērti. Tur, kur ir jau datu aizsardzības uh, režīms, tad tam jābūt spēkā un arī uh, turpmāk, taču jābūt. Uh, atbilstīgam 2016. gada pieņemtajiem lēmumiem un direktīvām. Vidējā termiņā to arī esam atrisinājuši vienā no dokumentiem, tam jābūt pieskaņotam regulai. Trešais punkts ir iespējie noteikumi. Tie visur tiek redzēti. Man liekas, ka to personu tiesības, ko šis regulējums skar, um, tam jābūt līdzīgam džā, uh, GDPR, un uh, datu pieeja var tikai uh, likuma uh, noteikumu dēļ var ierobežot, nevis iekšēju uh, noteikumu dēļ. Un, kā jau teicu, šāds uh, risinājums ir nepieciešams, un uh, līdz ar to šie uh, ierobežojumi kas varētu izrietēt no iekšējiem noteikumiem tie nav akceptēti, un tāpat arī, ja nav juridiska pamata, tad ad hoc ierobežojumi nav pieņemami. Tas ir nu, tāds loģisks arī secinājums. Vēl viens piemērojums 26. grozījumā mēs izvirgam tādus noteikumus, kas ir spēkā dalība valstīs arī attiecībā uz GDPR par Eiropas Savienības institūcijām, tām ir jābūt um, centrālam uh, reģistrējumam. Tas nav viss formāli, bet tas ir uh, liels uh, atvieglojums datu aizsardzības uh, atbildīgajiem. Un piektais punkts uh, e - privātums. Uh, esam aizvien runājuši par šo jautājumu. Mūsu viedoklis ir tāds, ka pamatprincipam ir jābūt tādam, ka e-privātums ir spēkā arī attiecībā uz ES institūcijām, un e, mēs atbilstoši ar mūsu grozījumiem attiecībā uz e-privātumu mainīsim. Tādēļ šeit mēs 30. pantu um, dzēšam, jo uh, tas labāk ir e-privātuma direktīvā uh, ietverēts. Un pa, uh, divi uh, citi punkti paliek tekstā. Nākamais jautājums - datu un nosūtīšana tālāk. Esam septīto pantu a, atkal ieviesuši to datu sargs arī ieteica, jo nu, a, vismaz visi a, juridiskās drošības principi tiek saglabāti starp ES un do, nodoto datus citām institūcijām ir jānoskaidro, vai šāds pārādums ir tiesiski pārstāvams. Un tam ir jābūt arī sabiedriskām interesēm atbilstošam un nepieciešamam. Es domāju, ka tas arī ir tāds ļoti nozīmīgs punkts. Tad datu sarga iecelšana tai jāpaliek tādai, kāda bija, taču priekšlikumam jānāk kopā no padomas un parlamenta puses. Šeit mēs esam vēl mainījuši nedaudz situāciju, ievēr, ievēr, vērojot pēdējo pieredzi ar šo iecelšanu. Un nākamais bija um, diskusija ar Eiropas kopienas tiesu, un mēs domājam, ka neatkarīga datu aizsardzības institūcija arī šeit ir nepieciešama. Esam izteikuši priekšlikumu, un pēdējais punkts bija diskusija par sankcijām. Mēs uh, nedomājam, ka vajadzētu atteikties no sankcijām. Arī citās jomās uh, tādas ir. Situācija nav tāda, ka tā būtu pavisam vienkārši, bet komisija eh, skaidroja, ka eh, mēs eh, šeit neko nemainam un paliekam, paliekam saglabājot šos priekšlikumus. Thank you, Cornelia. No. Paldies, Kornelija. Tagad ēnu referenti sāksim ar Forts kungu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī Kornelijai Ernst, ka viņa ir tik daudz darba ieguldījusi arī ar ēnu referentu sēdēm. Mēs tikāmies, varējām apmainīties viedokļiem un skaidrot situāciju. Principā es domāju, ka reformas ir nepieciešams šajā jomā. Tas ir saistīts ar datu aizsardzības pamatdokumentu. Institūcijas ir jāintegrē, jāpiemēro regulām un direktīvām. Direktīvu par to mēs balsojām pagājušajā gadā. Tas, kas man liekas rada problēmas, ir tas, ka komisija šeit lielā jomā ir pārņēmusi GDPR, taču nevienmēr ir arī tajās jomās to darījis, kurās tas ir saprotīgi. Proti, nu pat arī bērnu piekrišana 8. pantā ir ietverta, nu, vai tas nav pārspīlēti. Tātad mans iespējas ir tāds, ka nu, tas ir vienkārši mehāniski pārņemts un definīcijas arī vairs nesaskan. Līdz ar to, ja gribam koherentu un saprātīgu sistēmu, nu, tad to arī vajadzētu uh, atbilstoši veidot. Nozīmīgi ir tas, lai uh, jautājumu, uh, šo jautājumu grib uzdot arī referentē. Nu, pilnīgi, man liekas, ka ir pareizi. Ja uh, šeit uh, tieslietu sadarbības uh, jomā uh, un arī policijas sadarbības jomā krimināla lietās ir jābūt diferenciācijai, bet es nezinu, vai tas ir ietverts pirmajā grozījumā, vai šeit nodalījums operacionālajā un administratīvajā dati ir domāti. Ja jā, tad es tā arī to atbalstīšu atbilstoši. Runājot par piekto grozījumu, Es vēl īsti nesmu izpratis, vai šeit a, visu a, personas a, datu apstrāde pēc tam būs aizliegta vai nē. Varbūt, ka tomēr šeit es esmu nepareizi sapratis. Un grozījums numur divi. Manā izpratnē ir piemērojams datu aizsardzības direktīvai nav a, iekļauda, un tas a, atbilst a, atkal aģentūru risinājumam un Eirojust un Eiropol EPO, ka viņiem būtu īpašs datu apstrādes, lai varētu veikt savu darbu. Tad es to atbalstītu. Ja tas nav vēl tik ļoti skaidri redzēts, tad. Uh, Mēs gribētu, lai administratīvie dati šajās aģentūrās atbilstošajās jomās nebūtu ietverti, bet noz, ļoti nozīmīgi, lai operatīvie dati arī netiek iekļauti. Un man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un ja tas jau tā ir veikts, tad es arī ļoti atbalstītu šādu nostāju. Paldies! Thank you. And the shadow for the S&Ds. Paldies, un uh, Mariju Lauristen lūdzu, S&D grupas vārdā. Paldies, Klod. Es arī vēlētos pateikties Kornelijai par šo uh, ļoti pamatīgo paveikto darbu un par uh, ļoti daudz fona informācijas, kas tika apstrādāt šī darba laikā. Un Protams, ka es apsveicu to, ka šāds priekšlikums ir nācis klajā no komisijas, un tas ļaus pabeigt datu aizsardzības pakotni Eiropas e, institūcijām, un vispārējā datu aizsardzības regula, protams, ir nu, pats pamatu pamats e, visai šai saskaņošanai, bet ir žēl, ka policijas direktīva, piemēram, nav, teiksim, šeit iekļauta, ņemot vērā problēmas par datu nodošanu un, eh, piemēram, sadarbojoties ar eh, policijas dienestiem, mums būtu jāgroza policijas eh, direktīva. Nu, kā Kornelija teica, un tāda mērena pieeja. Tā faktiski mums ir uzspiesta zināmā mērā, jo uh, Eh, dažādās institūcijās saglabājas atšķirīgi datu aizsardzības režīmi. Un faktiski viņas tikai sāka reformēt datu aizsardzības sistēmas. Nu, protams, ka būtu labi, ja sistēma būtu galīgi izveidota un varētu tikt uzskatīt par vienotu instrumentu. Līdzīgā Kornelija mūs arī satrauc jautājums par iekšējo normu un iekšējā regulējuma jautājumu. Un te ir runa par datu subjektu un viņu datu izmantošanu. Mūsuprāt, šeit e, īsti regulējums nav pietiekams, un tam ir jāatrod attiecīgs juridisks pamatojums. Bet e, darbojāmies mēs ļoti auglīgi e, mūsu komandā lai paveiktu šo darbu, un es arī priecājos par to, ka, ka e, tas iet roku rokā ar privātās dzīves neaizskaramības e, regulu, jo faktiski tās balstās vien pamat. Paldies, Jānis Albrechts! Liels paldies un paldies e, referentei par šo te failu, par uh, Eiropas datu aizsardzi, aizsargu, un te ir jāpiemēro vienot standarti, ieskait, tā skaitā arī Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, aģentūrās, un nedrīkstētu tā būt kaut kāda atsevišķa izdalīta joma, ka, piemēram, kaut kādās aģentūrās varētu piemērot atšķirīgas normas. Tā nevar būt. Uh, Protams, var būt kaut kādi papildus uh, regulējumi uh, šai te vispārējai datu aizsardzības regulai, bet uh, šiem te pamat normatīviem normām jābūt ievērotām visās aģentūrās. Un varbūt mums vajadzētu padomāt arī par to, ka varētu izmantot iespēju un harmonizēt konkrētus datu aizsardzības uh, noteikumus. Ja mēs runājam par sadarbspēju, piemēram, starp Eiropas komisijas eh, institūcijām, tad mēs runājam par būtisko aizsardzību, ja mēs runājam par datu apmaiņu starp struktūrām, aģentūrām un sistēmām. Un tā ir tāda iespēja uh, mainīt uh, likumdošanu šajā jomā, un mums ir iespēja to izdarīt atbilstošā veidā. Uh, un uh, eh, panākt to, ka aģentūras un iestādes vienojas par vienotu noteikumu kopumu. Es arī gribētu teikt, ka nevajadzētu piekopt tādu praksi, ka tiek izmantotas eh, iekšējais regulējums kā juridiskais pamats datu apstrādēji jo mēs arī eh, sagaidām, teiksim, no dalību valstu iestādēm arī tiesību sargājušajā jomā, ka tas pieņems tādus likumus un likumdošanas standartus, kuros varētu būt iestrādātas līdzīgas normas kā dalību valstīs, bet tikai ar iekšējiem noteikumiem vien noteikti nepietiek. Tā kā galvenais punkts, ko es gribētu šeit minēt, ir bija tieši tas, ko es teicu, bet es sagaidu tālāku darbu pie grozījumiem un kompromisiem, bet es domāju, ka tas jau tā iet labā virzienā. Paldies, Jan! Es domāju, ka tagad var dot vārdu prezidentūrai. Paldies, priekšsēdētāji, par uh, doto vārdu. Labrīt visiem! Savu īso uzstāšanos es sadalīšos divās da daļās procedūru būtību. Tomēr pirms iesāku es eh, savu stāšanos es vēlos atzinīgi izteikties par komisijas paveikto darbu, kā arī to, ka uh, referenta piedāvātie teksti nāk galvenokārt ar ķirurģiska rakstura eh, labojumiem, ko mēs skatīsim turpmākajos trilogos. Tik tiešām pēc Eh, janvāra mēģinājumiem notika vairākas eksperts sanāksmes, un pēc tam, kad mēs iepazināmies ar visiem pantiem jau trīskārtīgi, prezidentūra eh, nodeva tekstu no ekspertiem uz eh, konsultantiem, un tas tiks skatīts koreper līmenī 3. maijā tehniski dosjē tika pabeigts, un pagājušajā nedēļā Tieslietu iekšlietu padome 8. jūnijā e, teksts tika apstiprināts. Tas nozīmē, ka padome ir gatava uh, turpināt sarunas ar parlamentu par tekstu, par ko ir vienojušies ministri. Kas šeit ir pēc būtības? Četri eh, problēma jautājumi ir identificēti, uz kuriem es koncentrēšos. Eh, praktiski visi jau tika skatīti šeit. Jautājums par apjomu, iekšējie noteikumi, EDP eh, e un administratīvie noteikumi. Sākšu ar visvienkāršāko, kas ir administratīvie sodi padome, un kas saprotu arī uh, referents izvēlējās palikt pie komisijas piedāvātā teksta. Runājot par iekšējiem noteikumiem, pēc sākotnēji lasījumi šķiet, ka ir principā vienošanās, kur pra, gan padome, gan referents pieturs pie vienotas pieejas lai iekšējie eh, noteikumi neatkāptos no pamattiesībām. Iespējams, šeit būs nepieciešams tehnisks slīpējums. Tālāk runāt par EDPS, EDPB attiecībām. Eh, padome ir eh, pārstrādājusi nedaudz komisijas pieju, kas attiec un runājot par uh, ceturto aspektu, kas ir pieeja padomi, vienkārši ir noslīpējusi to tekstu, ko, ko piedāvāja komisija. Šeit ir divi apakšpunkti. Viens ir aptvērums eh, attiecībā uz iepriekšējo veidojumu un tālāk tāda sadaļa, ko ievies padomi, ir aptvērums apjoms attiecībā uz otro pilāru konkrēti e, aģentūras, kuras ietilptu otrā pilāra izpratnē. E, tas ir kopsavilkums par padomas veikumu pēdējo četru ar pus mēnešu gaitā. Mēs mēģinājām rīkoties maksimāli konsekventi un ņemot vērā GDPR atgādinām, eh, ka GDPR stājas spēkā nākošā gada maijā, tātad relatīvi drīz, un padomi jau šodien ir gatava šos jautājumus diskutēt, un es aicinu referentu un pārējos kolēģis pabeigt darbu, lai padomu parlaments kopīgi varētu vienoties pār nepieciešamo vienošanos, lai nākošā gada 25. maijā gan GDPR, gan noteikumi, kas attiec uz Eiropas institūcijām, aģentūrām un iestādēm, varētu veiksmīgi stāties spēkā. Paldies, un tagad vārds komisijai. Mikovkungs. Paldies! kā jau mēs norādījām vēstulē, mēs vēlamies pateikties referentiem un ēnreferentiem pār sagatavoto ziņojumu. Un kā jau padomas kolēģis tikko pasvītroja, manuprāt, pastāv liela vienprātība starp trim institūcijām attiecībā uz šīs regulas smērķi, lai varētu pabeigt datu aizsardzības veidojumu, kā arī to, cik svarīgi ir šo darbu paveikt samērā drīz, lai jaunie noteikumi stātos spēkā vienlaicīgi ar GDPR nākošā gada maijā. Tālāk ir vairāk jautājumi kur mēs pamatā pēc būtības varam piekrist, un atsevišķi jautājumi, kas mūsuprāt ir problemātiskāki, un no tiem es tagad dažus izcelšu. Prezidentūra tikko pieminēja iekšējos noteikumus un grozījumu numur 29. Mēs uzskatām, un tas jau izskanēja sarunās ar padomu, runājot par iekšējo noteikumu noderību un kāpēc nav iespējams Eiropas institūcijām un iestāde eh, balstīties tīri uz administratīvu tekstu. Tas ir tāpēc, ka institūciju rīcībā nav to pašu rīku, kāda ir dalībvalstīm. Un tās var pakļauties uz ministru dekrētiem, eh, ko var kvalificēt kā likumu, taču Eiropas Savienības institūcijām un struktūrām, leģislatīvajiem orgāniem ir ie, ie, vairāk ierobežots apjoms. Tāpēc ir jānodrošina tas, lai iekšējie noteikumi atbilstu uh, likuma kritērijiem, kvalificēju, kur, ko, kur šie iekšējie noteikumi ir pienācīgi jākvalificē. Tāpat arī ir jāapzinās, kā tas ietekmēs darbu institūcijās un iestādēs. Nākošais punkts, ko es vēlos pasvītrot, attiecas uz uh, grozījumu numur 47 eh, un 42 pantu. Eh, konsultācijām ar EDPS un DBPB. Mūsu prāts priekšlikuma mērķis bija skaidrot un precizēt lietas pār konsultācijām starp DPS un DPB attiecībā iekļaujot deleģēto aktu, izpildaktu, paredzot termiņu, un, protams, tas nenozīmē, ka neformālās konsultācijas nenotiek, bet šeit mēs runājam par obligātajām konsultācijām. Tāpēc mēs mēģinām ieviest precizējums tajā pašā laikā neskarot neformālās konsultācijas, kas būs ārkārtīgi svarīgas EDP, CDBP sakarā. Un tagad dažas jomas, kurās mums ir zināmas iebildes. Tas attiec uz pienākumu uzturēt centrālo reģistru. Mūsuprāt, ir jāpatur iespēja to paturēt. Tālāk grozījuma numur 22, kas ietekmē 9. pantu. Mūsuprāt, ir jāpieprasa saņēmējam noteikt nepieciešamību eh, dantu nodošanai, un tas nav jādara Eiropas struktūrām un institūcijām. Un visbeidzot, grozījums, kas ir ieviests, lai pieskaņotos GDPR atsevišķos spantos. Tik tiešām mēs mēģinājām maksimāli pieskaņoties, taču atsevišķos gadījumos mēs, ņemot vērā iepriekšējos noteikumus, kuri bija vairāk aizsārgājoši datu subjektam, mēs tos paturējām spēkā, un tas paskaidro, kāpēc mēs nesam visu saskaņojuši un piemērojuši vārdu pa vārdam. Un visbeidzot, runājot par certificēšanu, mēs neuzskatām, ka Euro, Eiropas institūcijām un struktūrām būtu jāiet certificēšanas process mūsuprāt. prāt Tas vairāk attiecas uz privātām struktūrām, un mēs līdz ar to neesam um, atstājuši spēkā šo prasību Eiropas struktūrām un institūcijām. Noslēgumā piebildīšu, ka 7. pānta atjaunošanas ar 21. grozījumu palīdzību visā sagatavošanas darbā mums nedeizdevās gūt nekādu apliecinājumu par to, ka jāpatur spēkā šis pants. Uh, gluži otrādi, tas viesa daudz neskaidrību starp iesaistītajām pusēm. Līdz ar to mēs esam atsevišķus elementus šī panta paturējuši apsvērumos, bet esam to svītrojuši no teksta korpusa kā tādu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un tagad atkal došu vārdu Kornēlijai Galvāda. Jā, esmu Fiedang. Jā, paldies par dažādajām norādēm un frakciju viedokļiem. Tāpat arī padomēju un komisijai paldies. Jautājums jau no paša sākuma bija GDPR, kas ir ietverts, kas nav, vai mums ir vajadzīgas visas daļas. Uh, vai ne. Tas, ko tautas partijas pārstāvis teica, mēs varam arī atsevišķi palūkoties, taču nu, pat labam nebija tāds. Tāda daļa, ka dažas, dažas rinkopas nebūtu ietverts operacionālo datu. Nē, tos mēs nevēlamies izlaist. Tas ir jautājums, mēs vairāk kārt jau diskutējam par šo jautājumu. Mēs nevēlamies tā darīt. Ja tas nav skaidrs, tad mums vēlreiz jāparaugās un jāpielāgo situācija. Nākamais jautājums. Direktīva nav pareizi ietverta. Nu, tas ir jāpaskatās no sociāldemokrātiem. Man liekas, ka tas ir nozīmīgi un tiešām ir jāietver šie jautājumi. Un ja grozījumi būs, nu, tas būs tiešām ļoti nozīmīgi, lai mēs varam harmonizēt situāciju tādu, kas aptvērtu visas jomas. Tagad par aptvērumu Jā, protams, tas ir tas visstrīdīgākais punkts. Mēs esam domājuši, kā to labāk izdarīt, ja mums ir datu aizsardzības režīms, kā mēs uh, to izmantojam. Es uh, vislabprātāk to nemaz nepieminētu un ļoti labprāt uzklausīšu dažādas viedokļas. Mēs domājam, ka ir nepieciešama harmonizācija katrā gadījumā. Uh, Tādēļ dažkārt, mm, nu, teiksim, tas nonāk arī pie šī kompromisa, kompromisa, ka mēs no komisijas to kā nākamo soli sagaidām. Respektīvi, pirmais solis būtu tāds, ka datu aizsardzības režīmi atbilst direktīvai. Viņiem tādiem ir jābūt. Taču, neskatoties uz to, normatīvais akts var tikt, tikt izmantot izmainīts 72. A punktā, respektīvi es normatīvā aktu pārskatīšana. Ja ir kādi citi priekšlikumi, ļoti atvērti esmu, bet nu katrā gadījumā mēs sākām ar šādu darba veidu. Reģistrs. Nu jā, tas ir tāds neliels priekšlikums, bet tas var būt ļoti liederīgs, jo tas var radīt pārskatu arī datu aizsardzības uh, uh, atbildīgajiem. Mums vajadzētu mierīgi par to mm, parunāt, un tas uh, ir būt arī ļoti, varbūt saprātīgi. Un arī paši um, datu sargi to uzsvēra. Devītais pants. Par to labprāt varam vēl uh, diskutēt. Šeit runa iet par uh, pieeju dokumentiem kā mēs a, to zinām, ka tas ir a, ilgi strīdīgs a, dokuments bijis, mēs esam to mēģinājuši formulēt, bet taču varam vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma, bet vēlamies saglabāt formulējumu. Vēl jautājums par certifikāciju. Komisija to kritiski vērtē. Nē, nu labi, tad diskutēsim vēlreiz par to. Mums likās, ka, tā ir, ka tas ir veiksmīgs papildinājums. Un arī risinājumus, ko gribam saglabāt. Nu, tik tālu tas, ko gribēju teikt, iekšējie noteikumi. Nu, šeit mēs tiešām ļoti labprāt eh, gribētu eh, šo strikto līniju saglabāt, jo mūsu skatījumā nav tādu pamatotu iemeslu. Un arī to eh, pieminēja komisija tikko. Mēs redzēsim, kā. Uh, virzīsies darbs. Mēs gribam ātras sarunas par kompromisiem, vēlamies darbu ātri pabeigt un domāju, ka mēs atbilstam tam laika grafikam, kādu esam plānojuši. Paldies! Thank you, Cornelia, to the shadows. Um... Paldies, Kornelija, uh, paldies arī ēnu referentiem komisijai. 11. jūlijā termiņš grozījumu iesniegšanai. Paldies! To... Un tagad Turpināsim ar sesto darbkārtības punktu e-privātās dzīves neaizskaramības failu, un e, ar to mēs e, esam nonākuši pie uh, vispārējā datu aizsardzības eh, ietvara pabeigšanu, uh, kuram pamatā ir datu aizsardzības regula 2016. gadā pieņemtā. Un šodien mēs uh, uzklausīsim Marijas Laurstīnas ziņojuma prezentāciju un došu vārdu viņai nekavējoties. Paldies, Klauda, un paldies par šo iespēju uh, Es sākšu ar pateicību visiem tiem cilvēkiem, kas ir līdzdarbojušies šajā ārkārtīgi intensīvajā darba procesā pie šī ziņojuma. Sākot jau ar komisiju, es pateicos komisijai par lielisko sadarbību uh, un par viņu darba grupu 29. panta darba grupu, kas nāca klajā ar ļoti labām idejām ēnu referentiem un asistentiem, kas piedalījās diskusijās ar ieinteresētajām pusēm, apaļajos galdos un arī arī mūsu darbiniekiem un asistentiem, kas ir devuši uh, nenovērtējumu ieguldījumu šī, uh, šajā ziņojumā. Un es tiešām ceru, ka mēs esam nonākuši pie, pie diezgan tādas paplašināts un padziļinātās izpratnes par šīm te problēmām. Izējas punkts, kas nāca no komisijas, faktiski bija ļoti labs, bet mūsu diskusijās eh, starp mums pašiem un ar iesaistītiem pusēm mēs eh, raudzījāmies uz mm, tādiem pretrunīgākiem jautājumiem, kur viedokļi varbūt vairāk atšķiras. Uh, un šie uh, jautājumi būtībā sākas ar attiecībām starp vispārējo datu aizsardzības uh, regulu un privātās dzīves neaizskaramības regulu. Uh, nu, faktiski tehnoloģiskās izmaiņas ir tās, kas ir uh, novedušas pie jaunajā, pie šīm te izmaiņām, jo vecā direktīva neaptver informācijas tehnoloģijas, uh, neskar eh, mēdīju konverģenci, sociālo mēdīju jautājumus, eh, viedo tehnoloģiju eh, parādīšanos. Nu, un tas viss ir nu, tāds liels izaicinājums. Un tieši mūsu darbs pie GDPR ir e, radījis tādu ļoti spēcīgu vispārēju satvaru. Un tāpēc jautājums tagad, kāda ir atšķirība starp šiem tiesību rakstiem un e-privātuma um, regulas konkrētās jomas, kur tās īsti ir, ar ko tad mēs papildinām vispārējo datu aizsardzības regulu. Un te svarīgākais jautājums, kas ir jāatceras, ka GDPR balstās uz astoto pamata tiesību hartas pantu, respektīvi datu aizsardzība, bet privātuma regula uz septīto pantu e, - privātās dzīves konfidencialitātes saglabāšana. Un es domāju, ka e, starp dzīvi un datiem ir atšķirība, ko viss saprot. Tā kā tas patiesībā ir ļoti grūti, nu, e, šis te privātās dzīves jēdziens kā tāds un eh, tās nav fundamentālās tiesības nejaušības pēc, jo tas nozīmē privātās autonomijas saglabāšanu, sirdsapziņas brīvību, vārdu brīvību un virkni citu lietu. Tā kā būtībā tas ir pamatu pamats. Uh, Un uh, mēs esam pieredzējuši totalitārs režīms, kas ir nodemonstrējuši, ka tieši uh, privātā dzīve ir tā, kas ir pirmais izaicinājums, un pēc tam jau nāk brīvības ierobežošana un viss pārējais. Un šajā sakarā, uh, tad, kad mēs raugāmies uz aptvērumu, šeit galvenais jautājums ir, ir par to, ko mēs iekļaujam runājot par elektronisko komunikāciju, ko mēs tur iekļaujam. Eh, un ko mēs darām, ja mums ir komunikācija mašīna ar mašīnu, dators ar datoru. Nu, un zināmā mērā komisijas priekšlikumā m, mm, šie te ierobežojumi nebija skaidri. Uh, Uh, jo, ja ir uh, neatkarīga sistēma sastarpēja komunikācija, kas neietver cilvēku, kā tad pret to attiekties? Tā kā šeit mēs esam tā kā pabeiguši, papildināšu šo definīciju, ka neiekļaujam visas uh, tehnoloģisko sistēmu komunikācijas, bet tās, kuras ietver persona, personisku informāciju piemēram, eh, industriālās iekārtas tur neietilpst, jo tās ne ar kādiem personas datiem nestrādā. Eh, vēl kāda lieta, kas nedaudz joprojām ir šī te papildus eh, komunikācija, papildus pakalpojumi, kas ir saistīti ar pamata pakalpojumiem, bet kur rodas problēmas ar privātuma saglabāšanu un kas būtu ietverams tālāk. Tad, kad mēs eh, strādājam pie darbības jomas, svarīgi ir kāds ir šīs eh, process, eh, iekšējā aparatūra un komunikācija. Un kad, ja mēs, piemēram, skatāmies, teiksim, uz vietāruņiem, informācija, kas tajā tiek glabāta, palielinās uh, no dienas uz dienu, un tur faktiski ir milzum daudz datu par mūsu personisko dzīvi, kontaktiem un praktiski ar uh, jebkuru mūsu aktivitāti. Un visas šīs ierīces faktiski arī ir daļa no mūsu privātās dzīves. Un līdz ar to eh, šīs te iekārtas eh, un informācija, kas tur ir iekļauta un tiek tajos apstrādāta, ir iekļauta šajā priekšlikumā un darbības jomā. Komisija vēlējās iekļaut arī eh, ne tikai uh, fizisks, bet arī juridisks personas, un tas gan rada zināmu sajukumu, jo mēs nevaram runāt par uh, juridisks personas vai iestādes privāto dzīvi, jo tas nav saistīts ar tiem pašiem jautājumiem, ko regulē uh, pamatiesības, pamatiesību harta. Uh, un komunikācijas starp juridiskām personām. Nu, te mēs um, esam mēģinājuši vieskaidrību uh, definīcijās, izmantot tādus uh, terminus kā user un end user lietotājs un galu lietotājs. Un domājam šeit tikai fiziskas personas. Un faktiski arī visi panti, kur mēs minam lietotājs, nozīmē, ka tā tiec uz uh, fiziskām personām. Elek elektronisko komunikāciju kodeks vēl nav īsti pabeigts un izstrādāts. Mēs atrisinājām eh, šo problēmu mm, savā veidā. Komisijas tekstā bija atsauc uz to. Mēs to atvērām un iekļāvām eh, tādu tekstu, kas eh, nāk no teksta, kodeksa ar zināmām izmaiņām, un tad uh, kad būs eh, finalizēts eh, šīs te kodeks, tad mēs eh, skatīsimies, lai mēs būtu viss saskaņojuši un tur nebūtu pretrunu. Vēl kāda lieta, kas ir svarīga. Varbūt ir svarīgi piezīmēt, ka piektais pants tagad faktiski ir kā tāds galvenais uh, paziņojums, formulējums, par eh, iekārtām un informāciju, ko tā, kas tajās tiek aizsargāta un punkts. Tā kā būtībā tas ir pamat pamats visai regulē. Tālāk mēs runājam par nosacījumiem, kuros eh, šī konfidencialitāte ļauj arī kaut kādus izņēmumus. Un šeit komisijas teksts jau iekļauju šīs lietas, bet mēs um, mē, vēlējāmies tās padarīt tādas uh, precīzākas. Bija daudz diskusiju ar iesaistītajām pusēm par GDPR, kur uh, mums ir uh, leģitīma interese attiecībā uz personas datu apstrādi, un ja mēs runājam par privāto dzīvi, uh, Eh, tad nevar būt eh, tādas vispārējas intereses par iejaukšanos privātajā dzīvē. Tā kā mums vajadzēja ļoti precīzi nosacījumu sarakstu, kur šāda personas datu apstrāde ir likumīga. Nu, un tālāk arī attiecībā uz attiecīgajām iekārtām un tajās iekļautu informāciju. Un varbūt galvenā izmaiņa vai tāds jauninājums, ko mēs ieviesām bija ņemot vērā lietotāja spēju aizsargāt savu privāto dzīvi. Mēs ļoti labi zinām, ka ir plaši zināms, ka galvenā problēma ir tāda, ka cilvēki būtībā nespēja īsti saprast un izmantot visas iespējas, ko tehnoloģijas mm, sniedz, lai aizsargātu savu privātumu, bieži ļoti bezsrūpīgi. Un pat īsti nezina, ko visi, e, teiksim, uzstādījumi nozīmē. Un faktiski uh, satura piegādātāji uzliek uh, par pienākumu uh, personīgo eh, dzīvi aizsargāt pašiem lietotājiem. Vienkārši pasakot, jūs varat izvēlēties kaut ko neizmantot, bet eh, runājot eh, par bērniem, par invalīdiem, cilvēkiem, kas nav pietiekami izglītoti un visi lieto šīs iekārtas, nevar prasīt, lai viņi zinātu visu. Uh, un viņi varētu tikt eh, galā ar ļoti sarežģītām operācijām, kas ir jāveic uz viņu ierīcēm, lai panāktu šo grosī, drošību. Tātad būtu svarīgi, lai sākuma uzstādījumos eh, būtu eh, iespēja izvēlēties režīmu, nesakot un izvēlēties lietas, ko viņš nevēlas uz šīs iekārtas atļaut un, vēl, un lietas, kurām viņš vēlas atļaut, un tā būtu tāda informēta izvēle. Un vēl kas tika diskutēts ar komisiju, tā ir problēma par. Uh, Kā ar sīkdatnēm, uh, tā īstenībā ir tāda diezgan eh, vispārīga uh, problēma, kas ir saistīta arī ar sekošanu noteiktām lietām. Uh, un dažas no tā tām ir liederīgas, dažas ir intruzīvas, un eh, tieši eh, par to mēs no sākuma nolēmām neizdalīt viņus atsevišķus, ne, ne, nelikt kaut kādas otrās, trešās puses. Uh, Bet tad mēs izvēlējāmies tādu uh, elastīgu pieju, uh, eh, dodot tādus uh, elastīgas izvēles iespējas par termiņa izbēgšanos. Nu, uh, privātums jau iestrādāts dizainā, privātums pēc noklusējuma, nu, visas šīs lietas uh, šiem uzstādījumiem būtu jābūt. Bet uh, iestrādātājiem, uh, izstrādātiem dizainā iekļautajiem mm, privātumam. Tur faktiski ir jāatceras, ka izstrādātājiem eh, darbojoties eh, konkurences apstākļos ir liels stimuls izstrādāt visādas jaunas lietas. Un, un kas ir tā ļoti iedvesmojoši, tas, ka ir jau šodien daudz uzņēmumu, Mēs esam tikušies ar dažādiem uzņēmumiem, vairāk kā simts eh, dažādu iestāžu pārstāvjiem, kur eh, konceptu pārvaldība jau, jau tiek piedāvāti inovatīvi risinājumi. Un Maltas digitālajā asamblējā es piedalījos eh, tehnoloģiju panelī, un tehnoloģijas tiešām seko visām šīm jaunajām pieejām dataizsardzībā un arī piedāvā jaunus risinājumus. Tā kā uh, Tas tiešām arī palīdzēs attīstīs, eh, palīdzēs attīstīt arī Eiropas ražošanas nozares. Tālāk runājot par institucionālo pusi. Institucionālā puse runāja par monitoringu, kontroli un tā tālāk. Tiek saskaņoti ar e, eh, GDRP un e, attiecīgajām iestādēm tiek uzlikti attiecīgi pienākumi, data aizsardzības e, padome strādā ļoti visiem šiem sarežģītiem jautājumiem. Minēšu tikai vienu, kas varbūt ir vissvarīgākais, kā vairāk nodrošināt aizsardzību bērniem. Un mēs e, vēl neesam atraduši risinājumu, mēs to meklējam, bet ir daudz, daudz visādu svarīgu detaļu, kas ir jāņem vērā. Uh, un mēs tiešām ceram, ka padomu mums arī sniegs um, kaut kādas norādījumas vadlīnijas uh, satura piegādātājiem. Un svarīgi ir, lai būtu šī te konsekvence starp datu aizsardzības regulu un privātās dzīves neaizskaramības regulu. Arī attiecībā uz institūcijām. Jā, īstenošanas uh, veids būtu uh, vienāds. Eh, Gabriels kundze, kur vakar atbildēs mūsu jautājumiem, uzsvēra eh, šo aspektu. Man bija prieks to dzirdēt. Viņa arī sacīja, ka ir eh, svarīgi, lai GDPR un privātās dzīves neaizskaramība tiktu ieviestas praktiski paralēli vienlaicīgi, lai neradītu nekādas uh, neskaidrības lietotājiem. Un mēs strādājam ievērojot ļoti saspringtus termiņus, un esmu pateicīgi ēnu referentiem, un saprotu, ka viņi ir gatavi darboties, eh, ievērojot eh, visus šos saspiestos termiņus, būtu gatavi jau rudenī. Un varbūt mēs eh, jau saņemsim grozījumus līdz vasaras pārtraukumu, varēsim sākt pie tiem strādāt, atgriežoties septembrī. Tātad tiešām pēdējā iespēja. Nu, faktiski bija 5. jūlijas vispirms, tagad mēs jau piedāvājam 10. pulksteni 3. Tā kā lūdzu, tad līdz tam brīdim arī sūtiet mums grozījumus. Paldies! Vienmēr tās prezentācijas ir tā, it kā tā būtu pirmā reize ļoti, ļoti entuziastisks Mums ir balsojums 12. tā kā jāseko laikam. Es zinu, ka ēnu uh, referenti vēlēsies runāt, bet lūdzu esat konspektīvi noraklasīšu sarakstu. Ēnu referenti. Mr. Dalton, Mrs. Intervelt, Mrs. Ernst, Mr. Albrecht and Mr. Voss additionally. Is there anyone else? Voskungs papildus vēl vai vēl kāds vēlas pieteikties? Ja nē, tad es slēdzu šo sārakstu un tad lūdzu Bonī EPP vārdā. Eh, Paldies! Pirmkārt es vēlos pateikties referentei Mariju par sagatavoto ziņojumu un par labo sadarbību, kamēr tik ziņojuma projekts gatavots. Mario organizēja vairākus apaļos eh, galdus, piedaloties interešu grupām, un es domāju, ka tas bija mums visiem iedvesmojoši. Un tas mums deva labāku izpratni un dziļākas zināšanas par šo jautājumu. Šī regulas mērķis ir stiprināts. E, komunikāciju drošību un konfidencialitāti, un, kā jau Marju norādīja, pa, pamatā tas ir vairāk jāsaist nevis ar datiem un privāto dzīvi un privātās dzīves visiem izpausmes veidiem. Mēs saprotam, ka noteikums nepieciešams aktualizēt, ņemot vērā jaunās tehnoloģiskās realitātes, bet nedrīkstam aizmirst citu mērķi, kas ir brīva datu plūsma. Datu brīva plūsma nenozīmē tikai personas datus un konfidencialitāti, bet mums ir arī šis konteksts jāpaturprātā. Piekrītu ka priekšlikums ir garantēts komunikācija konfidencialitāte un domāju, ka vajadzētu apjomu paplašināt uz visiem spēlētājiem, kas sniedz komunikāciju pakalpojumus. Un tāpēc jautājums ir ne tikai par to, kam ir jātiek aptvertam, bet kā tas tiek aptverts, domājot par līdzsvarotiem risinājumiem. Ar grozījumiem Es aicinu stiprināt izņēmumu drošību. Tas ir nozīmīgi visu lietotāju drošībai, un mums ir jānodrošina mūsu noteikuma atbilstība elektronisko komunikāciju kodeksam un ļoti labi, ka mēs e, koriģējam definīcijas saskaņā ar to, kas ir norādīts šajā kodeksā. Tāpat arī ir jārīkojas sad, saskaņot ar GDPR, lai mēs neradītu pretrunīgus risinājumus. Tāpat ir iekļauti atsevišķi papildrisinājumi, runājot par mašīnu, mašīnu saziņu. Šeit nav simetriska leģislatīva risinājuma komisijas priekšlikumā, tāpēc Es pagaidām runāju tikai ideju līmenī, iespējams, ka varbūt pāragri šīs lietas aprakstīt, bet es pārdomāšu, kādu risinājumu varētu piedāvāt. Tāpat mums ir jānodrošina tas, ka mūsu risinājumi ir tehnoloģiski neitrāli un tie ir attiecinām uz visu priekšlikumu. Nosaukšu piemēru pārlūku lomu un sīkdatņu atšķiršanu. Mēs zinām, ka ne visi trešo pušu, trešās pušu sīkdatnes ir ļaunprātīgas. Tas ir atkarīgs no to nolūka, kāpēc tās pastāv. Ir jābūt eh, skai pārliecībai, kā galvlietotājs zina, kas notiek ar viņu datiem un var izdarīt apzinot izvēli. Tāpat mums ir jāmudina uzņēmums sniegt privātumam draudzīgus risinājumus un produktus. Ir jāparādz iespēja izdarīt informētu izvēli privātpersonām, tā no otras puses uzņēmumiem ir vairāk jāiestās, saistās procesā attiecībās konfidencialitātes aizsardzību. Tāpat runāsim par inovāciju, eh, ciju, it īpaši big data risinājumiem. Es redzu, ka mēs varam būt daudzās jomās elastīgāki, piemēram, runājot par turpmāku datu apstrādi, ieviešot stingrus un nepieciešamus piesardzības pasākumus. Priekšlikumā 11. pantā ir runa par ierobežojumiem. Es vēlos būt drošs, ka mēs nepārkāpjam justīcijas tiesas nolēmumus, un es vēlos nodrošināt to, ka netiek pārkāptu datu nodošanas transvidi, eh, konfidencialitāte. Tāpat runājot par pārejas periodu, kāds netiktu paredzēts vai tiktu. Es domāju, ka mums ļoti piesardzīgiem šeit ir jābūt. Vai tas ir izdarāms? Tas nenozīmē, ka es gribētu kavēt mūsu komitejas darbu, jo tomēr beigās mums ir jāredz, kā to varēs ieviest. Analizējot priekšlikumu sīkāk, esmu pārliecināts, ka mums izdosies sadarboties konstruktīvi, kā tas bija iepriekšējā reizē, un katrā ziņā paldies par līdzinējo sadarbību. Paldies, Bonikungs! Nākošais ir Anna referents no ECR grupas grupas eh, Daltons. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentei Lauristīnai par ieguldīto darbu. Godīgi sakot, man ir nopietnas bažas par šo jautājumu. Sākotnēji jau runājot pat par komisijas priekšlikumu un, un vēl uh, runājot pēc tam par uh, priekšlikumu kā tādu. Sāksim ar kalendāriem un, kalendāru un termiņiem. Manuprāt, tas nav saprātīgi. Pat GDPR vēl pat nav spēkā. Saprātīgāk pieeja būtu nogaidīt, kā darbojas GDPR, kādas problēmas tur rodas, un tad mēs varam gatavot aktualizētu e-privātumu regulu. Tas tiks skatīts Simko um, komitejā. Mums jau ir teksts šajā sakarā, tas ir jāceļ, lai stātos spēkā jaunas. Mums ir e-privātums šobrīd, nogaidīsim, kādas problēmas rodas ar GDPR, un tad nāksim klajā ar aktualizētu e-privātumu regulu, bet tai ir jābūt labākai. Tomēr ir komisijas priekšlikums, un es saprotu arī, ka mums kā komitijai ir jāstrādā pie tā, mēs tajā vienlaicīgi aktualizējam komunikāciju kodeksu. Tas notiek paralēli, un mums ir jārīkojas saskaņot. Pretējā gadījumā mēs nokļūsim hausā. Tīpaši runājot par definīcijām, tām ir jātiek saskaņotam ar kodeksu. Un, ja mēs vēlamies uzņēmējiem un e, lietotājiem nodrošināt juridisku konsekvenci Tālāk par ziņojumu kā tādu. Tas Tam es oponēju pirmkārt GDPR apsvērumu dēļ, Un jautājums ir, kas tad ir par problēmām ar GDPR šajā sakarā? Mēs piekrītam, ka nesen tās tika uzskatīts par lielas priekšlikām, tagad mēs no tā atkāpjamies, un tas nozīmē arī atkāpties no pamatiesību hārtas, kas ir ļoti savādi, jo astotajā pantā pamatiesību hārtā ir teikts, ir skaidri teicis, ka ikvienam ir tiesības uz personas datu aizsardzību, un otrkārt šie dati drīkst tikt apstrādāti, balstoties uz noteiktiem likumā norādītiem gadījumiem. Mans jautājums ir, kāpēc mēs atkāpjamies no pamatiesību kārtas? It īpaši tad, kad to nekādā veidā nevar pamatot vai attaisnot. Tad, kad mēs runājam par privātās dzīves aizsardzību, man ir jāsaprot, kāda ir B, tu B vai mašīna. Mašīna saziņai, e, kādā veidā tas ir saistāms ar privātās dzīves aizsardzību. Kādu privāto dzīvi mēs aizstāvam mašīnu aiz, žīnām. Nu, tagad par sīkdatnēm. Es saprotu tās bažas, kādas ir izradušās, jo. Nu, Nodot datus tālāk, taču mums ir E, e, beigās mēs varam nonākt pie tā, ka esošais interneta motelis tiek pilnībā mainīts. Tas balstās uz e, reklāmu tagad un balstās uz pieņēmumu, ka internets ir pa brīvu turku. Tad, kad jūs maksājat par to internetu, šies maksājums tiek subsidēts ar reklāmām, aplikācijām. Un, ja jūs esat gan bagāti, jūs varat iztikt bez tiem atļauties, bet, ja jūs esat gados jauni, netik turīgi, jūs nevarat to atļauties. Es savā laikā dzīvoju ar zemi ienākumu, un es ne, neesmu starp tiem, kas varētu um, maksāt par šīm lietām. Un vis, visbeidzot, skaidri ir jānorāda cilvēkiem iespēja izdarīt izvēli. Ja jūs nezināt, kāds, kā ir sīkdatne, kā to e, dzēst no datora, ja jūs nezināt, jūs e, to varat pieņemt, jo jūs nezināt, ko šīs sīkdatne darīs. Visi pasākumi uz jebkura datora ir jānodrošina iespēja izdarīt brīvu izvēli, un cilvēkiem ir jāatzīst un jāsaprot pirms uh, Eh, tie izdara komentārus, kā, eh, kā tas viss darbojas. Un tālāk par drošības apsvērumiem, par ko izte, izņēmumiem, par ko izteicās eh, deputāts Bonī. Es domāju, ka mums ir jāskata uz citām privātuma opcijām nākotnē, taču tik tiešām šis ir ārkārtīgi milzīgs likumdošanas uh, teksts, kas attiec praktiski uh, uz ikvienu. vienu Man tāpēc ir lielas bažas šajā sakarā, es vēlos, lai tās tiktu kliedētas, un es cerīgi raugos uz sadarbību ar referentēdu referentiem, lai panāktu pie, uh, lai nonāktu pie poz, uh, vienošanās. Tā tad man ir eh, lielas bažas. Jā, taču neraugoties uz visu, tas jums patīk. Jā, es negribu samazināt jūs argumentus, bet. Um, varēja redzēt, ka ik viens ļoti uzmanīgi jūsos klausījās. Nākošais runātājs Sofija Intveld no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētājs. Varat ietaupīt ļoti daudz laika un īsi izteikties un pateikt, ka, eh, ka es runāšu par visu, ko teica viņš un vēl par pretējo, bet es to aiztaupīšu. Pirmkārt, es gribu pateikties referentēji ka mums ir kaut vai nedaudz vasaras darba, pretējā gadījumā es garlaikotos. Manuprāt, tas ir labs priekšlikums un pārdomāts, ir sagatavoti un visaptveroša pieeja, uzklausot interesētās puses un nākot klāj ar priekšlikumiem, kuri ņem vērā maksimāli daudz interešu. Varu piekrist Daltonu kungam tajā, ka tas skar ikvienu, jo mēs šeit runājam par cilvēkiem, kuriem ir, ir vajadzīga datu aizsardzība. Es varu piekrist šim paziņojumam, kas varbūt atskaņojas, eh, skan kā veca plate, ka tas eh, nogalinās internetu un ka internets darbojas ar sīkdatņu biznesu. Jā, mēs pieņemam likumus, lai aizsargātu cilvēkus. Mēs nedzīvojam džungļos un. Uh, bizness ļoti veiksmīgi meklē apkārtceļus un tas tam izdodas. Es tagad neuzskaitīšu visas tehniskās detaļas, jo šis ir ļoti politisks teksts un lielākā daļa iedzīvotāju par to interesējas, viņi labprāt izmanto internetu pakalpojumus un komunicē, bet arī viņi vēlas būt droši, ka viņu saziņa ir privāta un aizsargāta. Tās ir pamattiesības. Daltonkungs sacīja, mēs virzāmies pārāk ātri, mums ir jānogaidz. E, jūs e, zināt, ka internets negaida. Tad, kad mēs gatavojām pirmo iepriekšējo direktīvu, tad pat tā. Ai Eh, iPhone nebija tirgu pieejami. Tāpēc es domāju, ka šis teksts nāk ļoti saulaicīgi. Un visbeidzot, es piekrītu un apsveicu Mihaila Bonī sacīto. Un strādāšu pie 11. panta, jo es Nesprotu, kāpēc ir jābūt izmaiņām, grozījumiem, iepriekšējais tas bija 15. pants. Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu tālāk paplašināt jau tā plašās iespējas dalību valstīm veikt masu uzraudzību bez skaidra mērķa, jo mērķis šeit nav labi definēts un var piekrist Bonīkungu sacītēm, ka mums nevajadzētu iet tālāk nekā Luksemburgas tiesas jurisprudence. Es iesniegšu grozījumus, bet tie būs paredzēti, lai stiprinātu priekšlikumus, jo mēs lielā mērā piekrītam jūsu izvēlētajam ceļam. Paldies, Ernst Konze, nogoja grupas. Ok, jā, šāp. Jā, nu labi. Es esmu pārdomājusi pār to, kas tika teikts Un šeit runa ir par instrumentu, kur uh, runa ir par uh, uzticamību un uh, drošību. Tas ir uh, tāds centrāls uh, vadības instruments, ar kuru mēs saskaramies. Esmu ļoti gandarīta kā referente. To tik uh, veiksmīgi ir piedāvājusi. Tātad ar, uh, uh, ziņojuma projekts ir ļoti respektējams, ar to var ļoti labi strādāt. Tas ir pilnīgi neapšaubām. Un mēs domājam, ka a, a, ir jābūt saskaņojumam ar GDPR un privātumu. Mm, tas ir jāievēro un tam jābūt a, redzamam visā ziņojuma loģiskajā uzbūvē, arī priekšlikumos. Par diviem a, pantiem astoto datu apstrāde lietotāju instrumentos. Un te ir jābūt uh, skaidri norādītam, ka izmantotājiem nedrīkst aizliegt pieeja kādam uh, dienestam, ja viņi negrib uh, piekrist tādai datu apstrādē, kas absolūti nemaz nav nepieciešama. Man liekas, ka tas tā ir jāformulē. Mēs to arī esam tā GDPR uh, dokumentā prasījuši un ir jābūt skaidrībai. Tāpat arī uh, faktos par to, ka mm, lietotājam ir jāpiekrīt datu izmantošanai, nevis tam, kas ir noslēdzis līgumu. Tas nevienmēr ir viegli e, saprotams, taču e, man liekas, ka ja mēs precīzi uz to visu paraugamies, tad mēs redzam, ka tas ir ļoti būtisks punkts. Un tāpat arī labi e, 281b. A, a, svītrošana ir ļoti e, veiksmīga piedāvātais risinājums, ko referenti piedāvā par 90. un 89. grozījumu ir veiksmīgs. Varbūt, ka tas nav vēl mm, galīgais risinājums, mēs par to vēl uh, diskutēsim un gribēsim izteikt priekšlikumu. 11. pāns nesam par to ļoti uh, apmierināti, bet uh, nu neviens nebrīnīsies. Uh, jo uh, datu saglabāšanas uh, princips pret to esam vienmēr uh, cīnījušies. Taču labi ir, ka 11. pantā uh, par šīm problēmām tiek uh, runāts, tas ir nozīmīgi un atsauce uz 23.2 punktu uh, DPR ir uh, atbalstāms, to mēs atbalstam. Jāpadomā, kas nu galu galā būs kā teksts, ja. Uh, Ah, šis ah, pants ir tā mainīts, kā referenti piedāvā, tad iespējams, ka 28. vai 27. proti par datu uh, saglabāšanas principiem to varētu mainīt. Nu, jāpadomā arī tāpat par dalību valstu likumiem 11. pantā. Manā skatījumā tam jābūt svītrotam, nu, vismaz, lai ES kompetence būtu šajā punktā spēkā. Tas arī mūsu skatījumā ir nozīmīgs punkts. Uh, Neutralitāte ir nozīmīgs jautājums, tas jau tika uzsvērts. Šeit mēs arī vēlamies vēl mainīt. Lietotājiem draudzīgas, draudzīgi principi, tas ir ļoti nozīmīgi, to mēs arī uzsvērsim mūsu dokumentos, bet visā vismā liels paldies referentei. Thank you. And the... Paldies. Un zaļo vārdā Albrecht kungam vārds. Paldies. Vispirms es arī vēlētos pateikties referentē par paveikto darbu un, protams, mēs labi zinām, ka grafiks ir ļoti saspringts, un tāpēc ir skaidrs, ka mums ir pavisam drīz jāiesūta grozījumi. Nu, paldies, ka mums ir papildus laiks līdz 10. jūlijam, nu, bet es ceru, ka mēs to arī pagūsim izdarīt. Es arī ar nepacietību gaidu eh, sarunu sanāksmes ar visiem ēnu referentiem. Varbūt pāris piezīmes, eh, nu tādas vispārēja rakstura nosākuma. Vispirms svarīgi atkal ir saprast, ka šī norma ir lēks speciālis attiecībā pret GDPR. Un skaidrs, ka GDPR attiecas uz visiem gadījumiem vai uz vairumu gadījumu, bet tikai, ja ir kāda norma, kas ir specifiska privātās dzīves neaskarimības regulā, tad tai arī ir jābūt mm, tā īpašāk jātraktē šīs normas. Neskatoties uz to, es domāju, ka būtu ļoti svarīgi saņemt eh, papildus skaidrojumu regulā par to, kurā brīdī šī konkretizācija notiek attiecībā uz GDPR. Vai mums vajag turpināt atsaukties ikreiz uz vispārējo datu aizsardzības regulu, eh, vai arī nē? Es šķiet, man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, ka. Kā Mm, visiem ir nedaudz grūtības saprast, kādas tad juridiski tiešām šīs attiecības ir starp abiem tiesību aktiem. Tā kā būtu ļoti svarīgi pašā sākumā tūlīt varbūt eh, lūgt juridiskam dienestam eh, sniegt skaidrojumu par šīm te leks speciālis attiecībām starp GDPR un privātās dzīves neaizskaramības regulu. Un arī komisijas priekšlikumā tas īsti nav skaidrs. Un, man liekas, šis priekšlikums arī nav simtprocentīgi loģisks par to, kā pieiet visam šim jautājumam. Tāpēc vajadzētu nedaudz eh, tādu precīzāku ekspertu ieskatu eh, tajā, kā tik galā ar šo jautājumu. Un pirmajā uh, viedokļa apmaiņā es jau sacīju, ka ir jābūt arī politiskai skaidrībai. Tas ir vajadzīgs arī ārējās komunikācijas labad. Uh, respektīvi nosakot, ka mēs nesamazinām uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības attiecībā uz viņu aizsardzību tiešsaistē. Mēs arvien vairāk redzam, ka uh, cilvēku uh, eh, tiek, cilvēki tiek pakļauti trackingam, tad, kad lieto aplikācijas, telefonus, lietu internetu nākotnē, arī viņu mašīnas viņiem sāks sekos un varbūt pat žaketes un veikali, e, kuriem viņi ies cauri, visi viņiem sekos un tā tālāk. Tātad jautājums ar vien vairāk, uh, problēma ir tā, ka šī, šis trakings notiek pārāk daudz un bieži, un mēs nevaram attaisnot nekā to mūsu vēlētājiem, ka mēs te gatavojamies samazināt aizsardzību abās e, šajās te, abos šajos tiesību aktos. Tā kā uh, Nu, vispārējā pieeja, tad tā būs vairāk vai mazāk skaidra. Tad viss pārējais, protams, ir saistīts ar izpratni par to, kā mēs vislabāk varam uh, panākt šo te aizsardzību, kā mēs vislabākajā veidā varam nodrošināt, ka kompānijas pielieto noteiktas aizsardzības mehānismus. Piemēram, piekrišana, kā tas notiek, uh, Kā tas ir, vai tas ir jau jāparedz uzstādījumos kā tādos, vai arī jābūt pašreizie pieeja, ka, ka mums ir sīkdatnes, un vai kādam ir labāka alternatīva, nu par to var runāt. Bet tā ir pieeja, ko es vēlētos, meklējot labāko risinājumu. Un runājot par web auditorijas mērīšanu Nu, man īsti nepatīk tas, kas ir uh, ziņojuma projektā. Es domāju, mēs vēl vairāk varam virzīties piekrišanas koncepcijas virzienā. Tikai vajadzētu padomāt par to, uh, kā tas notikt analogajā pasaulē. Piemēram, sej iekšā veikalā. Es pazīstu veikala īpašnieku, un viņš īpaši, iespējams, mani profilē. Viņš par mani vāc informāciju, jo es bieži atgriežos. Uh, un viņš man var piedāvāt piemērotākus, man piemērotākus, labākus produktus nākotnē. Es domāju, to viss kārtībā. Es iekļaujos šādās attiecībās, ja vien nākot veikalā. Pretējā gadījumā, nu, neviens man nespiež tajā veikalā iet. No otras puses, bet ja veikalā ir vēl 40 citi cilvēki, tad es sagaidu, ka šie 40 cilvēki arī ir klienti, ka viņi nesako man visu laiku, kad es eju uz nākamo veikalu bet tas, kas notiek tiešsaistē. Ir ļoti daudz cilvēku šajā veikalā, kad es, piemēram, ieeju kādā tīmekļa vieteknē, e, vietnē, kuras es vispār nepazīstu, nekad neesmu redzējis. Un viņa man neprofilē šajā tīmekļa vietnē, bet viņa man seko uz nākošo tīmekļa vietni, uz manām mājām, ar manu mašīnu un tā tālāk. Tā kā, lūk, tas ir jāapspriež, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs vēlamies vai arī tām vajadzētu būt kādām regulētām normām. Jo tehnoloģijām, kad tās attīstīsies tālāk, kā, teiksim, sabiedriski standarti un tam līdzīgas lietas, tās arī ir jāiestrādā. Citādi mēs jau pazaudēsim tās vērtības, kas valda mūsu starpā. Tā kā tiešām ar nepacietību gaidu sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! un Vossakungs, kas ir no jūrī komitejas referents. Paldies, priekšsēdāja kungs. Nu, no vienas puses es gribētu uh, sākumā uzdot jautājumu, bet ko mēs uh, principā vēlamies? Mēs taču gribam iekšējo digitālo tirgu un uh, ekonomikas mērķis ievērot, veicināt Eiropas ekonomiku, brīvu datu apmaiņu un uh, arī kaut kādā veidā veicināt MBU. Izlīdzinot to, mūsu pamatiesības 7. un 8. pants tiek ievēroti. Un tas, ko mēs katreiz atkal šeit um, radām, ir iekš, iekšējo lietu komitejā, mēs sākam ar šo cēlo mērķi un nonākam uh, pie uh, Uh, secinājumu. Viss ir uh, ļoti bīstams, jo tur ir dati un personīgi ļoti apdraudoši, jo tas skar pilsoņu um, tiesības. Mēs, manā skatījumā, kaut kā nespējam uh, rast tādu um, samērojumu. Tas ir tā kā Irānas uh, reliģiskā uzraudzības uh, padām. Tā aizmirst, ka pasauli ap to mainās. Un uh, man liekas, ka vajadzētu, nu tā pastiprināti paraudzīties, vai eh, nevarētu labāk sabalansēta situācija būt nekā tas, kas līdz šim ir bijis. Komisijas priekšlikums atbilstoši bija atpalicis manā skatījumā par šiem jautājumiem un neatbilst nu nemaz eh, tam, ka mums ir GDPR, kas ir visa šī eh, pamatā, kas var būt visa šī darba pamatā. Un tagad, virzoties tālāk uz priekšu, ir jauki, ka Lauristīnas kundzes ziņojums, nu vismaz nepieturas pie tā, kas tur tiek darīts, bet gan GDPR jautājumā plašāk tiek situācija skatīta un papildināta, taču arī netika konsekventi, kā būtu vēlams. Īsti nesaprotu, kādēļ mums šeit ir kas īpašs. Kādēļ mēs nevaram teikt, datu uh, pamatiietvars ir visam pamats un pap, papildus ir pāris noteikumi, kā a, m, a, risināt jautājumu par a, konfidencialitāti komunikācijā. Mēs a, turpinam darbu un arī šī a, koncentrācija uz to, ka jārada jaunas aizsarga vilnis, tas neatbilst a, juridiskai skaidrībai un nesapratīs arī, nu, kādēļ tie paši dati nevarētu uh, uh, tikt izprat, uz tiem nevarētu uh, attiecināt uh, tāpat juridiskā uh, bāze, uh, metriskie dati un jauna datu kategorija. Manuprāt, tie ir vienkārši personu, uz personu attiecināti dati, kas ir um, dati datu aizsardzības pamata direktīvā ietvert, nu varbūt, ka tiem ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Un tāpat arī eh, koncentrējoties uz šo piekrišanas sniegšanu, ir gluži pretrunā ar to, ko mēs vēlamies sasniegt. Šāda piekrišana vienkārši noved pie privātās a, eh, a, eh, sfēras a, samazināšana, un tādēļ koncentrācija uz šo piekrišanu ir nepareizs signāls, un mums vajadzētu būtībā nu vismaz redzēt kā minimumu liek speciālo samazināt un a, absolūtu a, atbilstību datu aizsardzības pamat a, direktīvai, lai novērstu juridisku nedrošību. Nu, es īsti nesaprotu, kas varbūt nepareizi, kādēļ mēs to nedaram. Es nesaprotu arī, kādēļ šajā ziņojumā, 13. grozījumā, tiek teikts, jā, mums ir nepieciešama piekrišana, taču, lai ā, atkal a, turpinātu darbu vēl vien. Ā, ā, Vēl, vien, vēl, viens, vēl viena atļauja nepieciešama. Absolūti piekrīt ar Daltonu kungu. Nu, netiek, tas galu galā netiks tik ļoti diferencēti uztverts cilvēki, kas, kas um, izmantos uh, sistēmas un uh, nu, bez kādas kritiskas uh, izpējas vienkārši tad uh, nākamreiz, nākamreiz, nākamreiz tiks viss apstiprināts. Tas, man liekas, nav pareizi. Un tad tiešā uh, uh, tirgus pieeja Man liekas, ka tas arī nav veiksmīgi atrisināts mūsu ekonomiskajā sistēmā. Man liekas, ka nu vajadzētu izturēt arī to, ka uh, kādreiz jūs saņemt kādu reklāmu. Un tad uh, atkal uh, piekrišanai ir dažādi papildus aspekti, papildus piekrišanā, aizliegums un tā tālāk. Kādēļ šeit tik ļoti restriktīvi ir pieeja, to es nesaprotu. Un sīkdatņu jautājumā esmu ļoti gandarīts, ka Šeit ir tāda nu, lielākā sīkdatņu pieļaujamība tiek radīta, taču 30, 83. un 23. tiek prasīts kaut kas papildus GDPR risinājumam. Tādēļ gribēju jautāt, vai 83. grozījums tiešām ir domāts, lai tiktu atļautas trešo pušu sīkdatnes. Un desmitais pants vai ir grozījums numur 10, šeit arī tiek runāts par pamatlīniju. Un astotajā pantā pamat izmaiņas, nu un kā tad tas tur būs iespējams ar datu dzēšanas jautājumiem, tas arī jāizvērtē vēl. Un gatavība a, izstrādāt a, vadlīnijas uzraudzošām iestādēm 119 un 120. risinājums. Mums ir tik ļoti daudz birokrāt, birokrātijas regulā un, un ietvarā. Viss, kas šeit tiek prasīts, noved pie ļoti, ļoti lielas birokrātijas izveidas. Un vai tad tā tam būtu jābūt? Man liekas, ka ja 110. grozījumu parāgos, tad reklāmas ziņas, nu šeit taču ir jābūt iespējai kādai, kādai, kādam vienkāršākam risinājumam. Uh, Ir vēl daudz citas lietas, bet vēl tikai par divām, diviem jautājumiem. Ja mēs uh, uh, iekļaujam komunikācijas starp divām tehniskām iekārtām, tad es nezinu, kāda būtu uh, tas um, uh, piekrišanas jautājums. Līdz šim mūsu juridiskā uh, sistēma atļauj piekrišanu tikai tad, kad cilvēks uh, šādu lēmumu pieņem. Uh, nevis komunikācijā starp divām uh, tehniskām iekārtām. Tādēļ, nu, tas vēl nav, mēs neesam vēl gatavi. Es manā priekšlikumā to esmu, neesmu iekļāvis. Un tad par ieviešanas fāzi 4. pantā priekšlikumā ir norāde uz uh, komunikāciju kodu. Un man liekas, ka e privātuma uh, uh, dokuments nevar uh, būt spēkā vēl pirms šī komunikācijas koda. Uh, Un lai arī es ļoti atbalstu šo ideju, ka visam vajadzētu uh, tieši laikā uh, darboties, man liekas, ka tieši šī juridiskā aspekta dēļ tas nebūs iespējams. Un tāpat arī tā iemesla dēļ, ka uzņēmumi visdrīzāk, uh, uh, ka viņiem būs nepieciešams daudz vairāk laika, lai to ieviestu. Because... Paldies, kol kolēģi, mana kļūda. Uh, jo e, visi, protams, referenti vēlējās e, nu, pateikt visu, ko vēlas, un e, es maiz atvainojos komisijai, ka es nepārtraucēju referents, mums ir tikai 5 minūtes laika, un cilvēki parasti ļoti īsi atraucas, ja kavējas balsošana, tā kā komisija tikai 5 minūtes, un tad vēlos, eh, lai eh, Marija Lārstīna arī vēl uz piecām minūtēm eh, izdarītu kopsavilkumu. Un lūdzu, pārējie esat pacietīgi. Tātad lūdzu komisiju 5 minūtes un Marija Lārstīna 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti augstu vērtēju to, ka devāt mums uh, mazliet va vairāk laika, bet varbūt Laurstīnas kundzē paliks nedaudz vairāk, mēs visu neizlietosim. Tas, ka jūs visi esat šeit un Laurstīnas kundzes paveiktais darbs, uh, es domāju, varbūt palīdzēs mums vienam otram palīdzēt. Es gribēju varbūt nedaudz paskaidrot iemeslus, kādēļ komisijas piedāvā to, ko piedāvā. Vispirms par definīcijām bija labi dzirdēt no Laurstīnas kundzes dažas paskaidrojumus, jo mēs tiešām vienmēr esam gribējuši to saskaņot ar definīcijām komunikācija kodeksā un mēs vēl nezinām, kas notiks likumdošanas procesā šeit, bet mēs tam sekosim, lai mēs būtu konsekventi komunikācija jomā. Viena lieta, pie kā mēs atgriezāmies vairāk tālāk, kā sadalās eh, darbības jomas eh, starp GDPR un privātās dzīves neaizskarmības. Un Albrecht kungs eh, minēja šo te skaidrības momentu. Un Lārstīns kundze teica, ka te ir skaidrības starp aptvērumu. Mēs runājam šeit par komunikācijas konfidencialitāti Un tas, ko mēs sacījām par uzņēmumiem, kāpēc esam iekļauši arī juridiskas personas un arī uh, iekārta, uh, starpiekārtu komunikācijas, mēs runājām par to, kas notiek transmisijas laikā, kas notiek ar visām uh, tātad informācijas par visu komunikāciju, Ja mēs neiekļausim juridiskās personas tādā gadījumā, um, nu, šī privātās dzīves neaizskaramība, komunikācijas konfidencialitāte nevar nodrošināt, jo GDPR to uh, neregulē. Mēs uh, nevēlamies ierobežot, gluži otrādi veicināt uh, digitālās vidas attīstību. Un, uh, arī, ja notiek mašīna uh, pret mašīnu datu nodošana, tā tad tie ir dati, ko kāds ir ievadījis, piemēram, dati par veselību, teiksim. Un tad uh, uz šiem datiem uh, GDPR neatieksies, tā būs iekārtas komunikācija ar iekārtu. Runājot par browseriem, mēs šeit neieviesām noklusējumu, un kā Bonikungs norādīja, mums ir jāraugās e, to, kas ir tirgū, un jāpiešķir lielāks e, pilnvarojums un iespēja izlemt galu lietotājam. Un kā Dalton kungs teica, jā, ja, piemēram, mēs runājam par patērētāju tiesībām, jums ir jāpiešķir piemēro godīgas komerca darbības regula, eh, kas nosaka to, ka patērētājs eh, ir jāinformē. Nu, būtu ļoti interesanti paskatīties un salīdzināt šo likumu ar privātās eh, dzīves likumu un to, kas attiecas uz galvlietotāju tiesībām. Atkal cenšoties ievies šeit lielāku uh, caurskatāmību. Par brauzeru uzstādījumiem es jau šķiet, ka teicu. Eirostats pavisam nesen e, publicēja interesantu ziņojumu par informācijas drošību, un te es redzēju datu atkārtotas izmantošanas problēmu, un tas balstās mūsu ietekmes izvērtējumu. Un faktiski katrs otrais interneta lietotājs uh, neatļauj personiskās informācijas izmantošanu reklāmai, un 40% arī ierobežo uh, pieeja informācijai uh, sociālajos tīklos, tā kā galietotājiem ir lielāka vēlme uh, aizsargāt savas komunikācijas. Arī tas ir jāņem vērā uh, kas ir pamats tam priekšlikumam, ko, ar ko esam nākuši klajā. Ceru, ka tas jums palīdzēs un Runājot par laika grafiku, jā, jūs esat ļoti labi e, to pieskaņojuši GDPR procesam, un faktiski tas saskan arī ar to, kas e, tiek liks priekšā regulā. Un es e, atvainoju, ka, ka saīsinu jūsu uzstāšanās laiku beigās. Kolēģi, lūdzu, mazliet pacietības, un mēs vēl uzklausīsim referenti, un tad sāksim balsošanu. Mariju lūdzu, nu līdz piecām minūtēm. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un Voskungam un komisijai par šo diskusiju. Un esmu uh, priecīga par ļoti konkrētiem priekšlikumiem. Uh, un mēs tiešām vērsīsimies pie juridiskā dienesta, lai dienests noskaidrotu uh, šo te. Uh, liekas speciālis attiecības starp eh, GDPR un privātuma eh, regulu. Kas attiecas uz eh, konkrētām problēmām, kā tās izklāstīja N referenti, mums ir bijušas plašs debats par tām. Man tikai ir jāatkārto acīm redzamais, piemēram, Daltona kunga pieeja Nu jā, šeit ir politiska atšķirība e, izpratnē par e, personas privātumu. Un tāpēc man ir prieks e, atzīmēt Vosakonga bāžas. Mēs nevaram teikt, ka vispirms biznes un pēc tam cilvēka tiesības. Tā mēs nevaram rīkoties. Esam ļoti intensīvi darbojušies Paldies, ka piekrītat termiņiem un visbeidzot. Paldies arī EDPS un EDPS dienestiem, jo es sākumā neminēju, bet eh, šis eh, kontakts ir pats par sevi saprotams, bet liels paldies! Paldies, Mariju, par ļoti uh, pamatīgo darbu, kas ir ieguldīts uh, šajā dokumentā, un arī paldies ēnu referentiem. Vēlreiz atkārtot 10. jūlijas ir termiņš, un balsosim oktobrī Lībe komitejā. Un tagad pārējam pie balsošanas. Burtiski minūtīšu pauzi, kamēr cilvēki ieņem vietas. Kolēģis, take your seats. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, tikko kā visi būs eh, ieradušies, lūdzu pārbaudīsim arī jūsu elektroniskās balsošanas kartas. Ah, she was the, the, the, the, would like to take the floor shortly, the rapporteur. Oh. Okay, is everyone in? Jā, labi, vai visi ir atraduši savas vietas? Lūdzu, mēs sāksim. Tad septītais darba kārtības punkts - balsojums par cietuma sistēmām un apstākļiem. Pirms balsojuma referente Beržerons kundze vēlas uzstāties. Pavisam īsi lūdzu. Paldies priekšstādātāji kungs, tā, kolēģi, labdien! Labdien! Esmu ļoti iepriecināta, ka mēs šodien balsosim par šo tekstu un gribu teikt, ka šis ir kopējs uh, uh, izstrādāts dokuments. Uh, mani ļoti atbalstīja visi kas palīdzēja, tas ir brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļu šajās iestādēs. Galējais tulkojums plenārsēdē tam vajadzētu būt ļoti precīzam, jābūt attiecībā uz juridiskiem tekstiem un vārds režim starp itāļu un franču tulkojumu tāpat arī citi kolēģi uzsver to, un esmu juristi pati, esmu dzirdējusi kā autortiesības un kopierēt, ka šie jēdzieni tiek jaukti. Tātad lūdzu ļoti precīzu un juridiski precīzu tulkojumu. Tātad liels paldies un lai mums visiem veiksmīgs balsojums. Paldies, Beržonas kundze. Un, uh, uh, Vēl trīs uh, deputāti ieradīsies. Lūdzu, jūs uh, apsēsties un sākt um, balsot. Sākam ar kompromisu numuru 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 22. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts kompromiss 19a. Eh, Sākam balsot. Priekšstādājs atvainojiet, es aizmirstu kompromisu numur 12. Atvainojiet, tātad kompromisu nu, numur 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. 7a. Sākam balsot kompromisu. Beidzam. Pieņemam. 1.04 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 15. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Uh, grozījums uh, 110. Sākam balsot. Beidzam. 110. grozījums. Aizvien notiek vēl balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur uh, 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs. Man vienkārši nav uh, balsojuma kartes līdzi, jūs nevarētu uh, pieskaitīt manu uh, balsi. Jā, labi. Mēs uh, Ko mēs varētu darīt? Nu, vienkārši eh, parādiet ar, eh, ar rokas žestu jā vai nē, un mēs eh, to pieskaitīsim. Jā, labi, paldies. Nu, paldies. Kur tad mēs esam palikuši? Tātad kompromiss numur 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 12a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 149. grozījums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 150. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss. Numur 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 157. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 159. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 173. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 187. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums, eh, respektīvi, kompromiss 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 220. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 247. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Groz, uh, kompromiss 21. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 264. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 265. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 267. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 268. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 269. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 272. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 281. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 283. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad apsvērumu balsosim blakā, izņemot 9, 10, 19, tātad sākam bloka balsojumu, izņemot 9, 10, 19, tātad a, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņ, uh, noraidīts. Tas ir noraidīts. Grozījums numur 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar, arī noraidīts. Tagad apsvērum grozījums 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss numur divi. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 36. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss numur 3. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 45. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss numur 4. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 57. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Grozījums 59. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromiss 6. Sākam balsot. Mm, beidzam. Pieņemts. Grūzījums 72. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts kompromiss numur 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 92 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 94 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojums par šādā veidā mainīto tekstu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 44 balsas par, 4 pret, 3 atturējušies. Sveicu referenti Beržeronas kundzi. Līdz ar to balsošanas laiks ir beidzies, un arī mūsu šīs, šī rīta sēde ir beigusies. Pēcpusdienā būs seminārs. Lielas paldies!